Okay. Dear colleagues. Gudatie kolēģi. Mums ir jāsāk sanāksme, jo komisāram Pēc preses konferences tiks uh, mums arī uh, prezentācijās priekšlikums par ETS reformu, bet komisāram pēc tam jādodas uz ITRE komiteju 4.25. Līdz ar to mūsu rīcībā nav daudz laika. Esmu pārliecināts, ka ļoti daudz kolēģi vēlēsies uzdot jautājumus komisāram uh, par jauno priekšlikumu. Uzreiz vārdu dodu komisāra kungam. Nu, lūdzu! Iepazīstiniet mūs ar uh, komisijas priekšlikumu par ETS reformu lūdzu. Thank you, thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Months ago. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms kāda laicina, kad mēs tikāmies pirmo reizi, es uzņēmos rīkoties um, līdz ko ir atrisināt tirgus stabilizēšanas jautājumu. Esmu gandarīts, ka varēju turēt savu solījumu, un šodien bija izklāstu komisijas priekšlikums, lai pārskatītu ETS periodam pēc 2020. gada. Tas notiek nedēļu pēc tam, kad parlaments pieņēma tirgus stabilitātes likumdošanu, kas ir ļoti nozīmīgs solis, kas bruģē ceļu um, nākotnē Un es izklāstīšu daļu no plašāks pakats, jo mm, šeit ir un ne tikai par to, lai mūsu oglekļu tirgu pienākot nākošai desmitgadē, bet arī to, kā mēs varam mainīt mūsu enerģētikas sistēmu, lai labāk ņemt vērā Eiropas e, uzņēmumu un patērētāju prasības. Tas nozīmē labāku patērētāju informēšanu ar aktualizētu enerģijas marķēšanu, kā arī citus pasākumus. Ir ieskauts šeit sekojoši priekšlikumi. Pirmkārt, konsultatīvs paziņas par tirgus e, izskatu, otrkārt, stratēģija. E, enerģijas patērētājiem, treškārt eh, oglekļu tirgus pārskatīšana un ceturtkārt eh, enerģijas marķējuma direktīvas aktualizēšana. Un tas viss ir daļa no mūsu pūliņiem, lai sasniegtu Eiropas Savienības eh, mērķus. Un sākotnēji es runāšu par ETS pārskatīšanu. Godējumi deputāti! Pagājušajā oktobrī pirms deviņiem mēnešiem mūsu vadītāji vienojās par Eiropas Savienības mērķiem, lai samazinātu vietējo siltumnīca efektu gāzu eh, izmešu apjomu par vismaz 40% līdz 2030. gadam. Šodienas priekšlikums nozīmē to, ka mēs jau esam gatavi šiem mērķiem. Tā ir arī daļa no mūsu devuma globālam eh, klimata nolīgumam, kas eh, varētu tikt pieņemts Parīzē decembrī. Mēs tādējādi parādam Eiropu eh, ka Eiropa ir gatava no vārdiem pāriet pie darbiem, un tas ir spēcīgs veistījums starptautiskajai sabiedrībai, brīdī, kad daudzi spēlētāji kā G7 un Ķīna arī ir parādījuši savu apņemšanos. To mēs darām, lai saglabātu temperatūras pieaugumu zem diviem grādiem, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Un tas arī mudina dalībvalstis izmantot daļu no ETS ienākumiem, lai finansētu klimatu pasākums valstīs ārpus Eiropas Savienības. Taiskaitā, lai piemērotos klimata pārmaiņām. Un šodienas priekšlikums atbalsta stratēģiju ģiskajai vadībai, ko mums ir norādījuši Eiropas vadītāji, un ņem vērā ieinteresēto pušu un pilsoņu eh, viedokļus. Un visbeidzot, šis priekšlikums balstās uz to pieredzi, ko e, Eiropas uzņē, Eiropa ir uzkrājusi pirmajā ETS desmitgadē. Tā uh, ir balstīta uz secinājumiem, kas ir izdarīti, uz taisnīgumu, solidaritāti un caurskatāmību. Un tagad būtiski elementi. Mūsu mērķis ir parādīt to, ka Eiropas Savienības ETS, Eiropas rīks cīņā pret klimatu pārmaiņām ir efektīvs un noderīgs veids, kā samazināt izmešu apjomu turpmākajās desmitgadēs. Šajā sakarā mēs piedāvājam izmaiņas trīs jomās. Pirmkārt, palielināts emisiju samazinājums pēc 20. gada. Otrkārt, izveidot konkrētākus noteikumus emisiju kvotām un treškārt veicināt zemoglekļa e, inovācijas. E, pirmais elements e, nozīmē to, ka tiek veikti ambiciozi emisiju līmeņa samazinājumi. Pagājušajā gadā Eiropas Savienības vadītāji vienojās samazināt e, CO2 līmeņa izmešu a, līmeni par vismaz 40 gadiem līdz 30. gadam. Tas e, pieprasā, lai ETS aptvertie sektori samazinājumu veiktu pat lielāko, līdz 43% mērķu sasniegšanai. Mums būs pēc 20. gada samazinājums jāpiemēro ātrāk, un tāpēc padomas galavārdā ir piedāvāts samazināt par 2,2% katru gadu kvotu līmeni no 21. gada. Šobrīd līmenis tiek samazināts par 1,74%. Mēs aicinām Eh, desmit gadu laikā samazināt, eh, samazinājums panākt par 500 eh, miljoniem tonu, kas atbilst apvienotās karalists CO2 izmešu līmeņiem. Tālāk par otro elementu runājot. Mēs esam pēdējo gadu laikā par, sastieguši mm, ievērojumu samazinājumu līmeni un Eh, mēs esam pierādījuši to, ka mēs spējam palikt konkurēt spējīgi. Tomēr mums ir viss jādara ļoti prātīgi. Mēs atzīstam, ka atsevišķās jomās krītās starptautiskā konkurēt spēja un var notikt emisiju pārvirzi. Un vismaz, kamēr eh, E, Eiropas Savienība piemēro stingrāk klimata politiku nekā citas valstis. Tas nozīmē arī, ka Eiropas Savienības ETS pamatarhitektūra būs spēkā pēc 20. gada, kas nozīmē ka šī daļa būs konstanta nākošajā dekādē pēc Eiropadomes oktobra galavārda. Pārējās kvotas tiks sadalītas uzņēmumiem, kas strādā Eiropas Savienībā. Mēs sagaidām, ka aptuveni 6,3 miljārdi kvotu tiks sadalītas bez maksas no 21. līdz 30. gadam. Un šis ir viens no tiem elementiem, kurus Eiropas parlaments aizstāvēja tirgus stabilitātes rezervas sarunās. Ja nebūtu ieviesti turpinājumi nosacījumi, tad šie esošie nosacījumi vairs nebūtu spēkā pēc 20. gada. Tomēr mums ir jāpanāk tas, lai mēs varētu īstenot paredzētos samazinājumus. Atgādinu, ka tie ir 2,2% gadā, un praksē tas nozīmē, ka būs mazāk kvotu, kas tiek sadalītas bezmaksas. Attiecīgi mūsu rīcībai ir jābūt mērtiecīgākai, tāpēc šodien tiek piedāvāts eh, pārskatīt brīvā, brīvo kvotu noteikumus attiecīgi pa sektoriem. Un paturot oglekļa pārvirs sarakstu, kā to pieprasa Eiropas parlaments, un tās iekļauj 50 lielākos energointensīvos sektorus. Tāpat eh, ienākumi no ETS tiks izmantoti, lai kompensētu atsevišķas in, um, instalācijas elektrointensīvās nozarēs. Eh, tāds bija arī parlamenta pieprasījums, jo es vēlos nodrošināt vienotus spēles noteikumus visiem. Un tagad trešais elements, par ko es vēlos runāt, ir finansējums zemu oglekļu inovācijām Mēs piedāvājam investēt enerģijas sektorā, veidot inovācijas fondu, kas būtu balstīts uz esošo NR 300 finansējuma programmu. Eh, to var izdarīt pateicoties 300 miljoniem kvotu starp 2013 un 2020 gadu. Eh, šeit ir paredzētas aptuveni 450 miljoni kvotas, iekļaujot papildus 50 miljonus eh, kvotu no tirgus stabilitātes rezervas. Un arī mēs paredzam zināmu atbalstu uh, Eh, zemāk ienākumu dalību valstīm. Brīvas kvotas būs pieejamas desmit zemākā ienākumu dalību valstīm, lai tās varētu modernizēt enerģijas nozars. Šīs desmit dalību valstis būs ar nozīmīgu lomu modernizācijas fonda pārvaldībā, bet Eiropas investīcija banka būs iesaistīta abos fondos. ETS pārskatīšana kas ir iekļaut vasaras pakatā, kur mēs piedāvājam šodien, ir būtisks solis, lai sasniegtu um, mērķi veidot uh, izturīgu Eiropas enerģijas savienību. Tā ir uh, arī būtiska prioritāte Junkera komisijai. Mēs esam iecerējuši Eiropu padarīt spēcīgāku nākotnē. Veicot konkrētas darbības enerģijas un klimata jomā, mēs veidosim darba vietas, nodrošināsim izaugsmi Eiropas, Eiropā, sāka veidot uh, oglekļa tirgu pirms desmit gadiem, tas uh, palīdzēja padarīt Eiropas Savienību par spēcīgu un ticamu partneri starptautiskajās klimata sarunās. Mēs arī turpinām iedvesmot citus partnerus, tādus kā Ķīna, atbalstīt un pievienoties mūsu pūliņos. Tāpat arī citas valstis uzskatā oglekļa izcenojumu par e, spēcīgu un efektīvu dzinēju spēku pakāpeniskai ekonomikas dekarbonizācijai. Es rēķinos ar jūsu aktīvu iesaistīšanos, e, lai ETS priekšlikums tiktu pārveidots par spēkāsošu likumdošanu un lai mēs varētu īstenot reformas mūsu enerģijas sistēmā. Un tagad es labprāt atbildēšu uz jūsu viedokļiem un jautājumiem, ņemot vērā to, ka zema oglekļa eh, nākotne ir visu mūsu interesēs, mūsu rūpniecības un mūsu planētas un pilsoņu interesēs. Paldies, komisār, turpina priekšsēdētājs. Paldies par eh, uzstāšanos mūsu komitejā, lai pirmkārt izskaidrotu šos priekšlikumus eh, parlamentam, un tagad mēs uzklausīsim pirmo jautājumu un komentāru kārtu piedaloties politisko grupu pārstāvjiem, un sāksim ar Pēteru Līzi un lūksim iekļauties divās minūtēs. Paldies, komisāra kungs, paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies par šo priekšlikumu, ko šodien mums ilustrējāt. Tas ir gan ambiciozs Mēs te runājam par 43% ETS sektorā bez pietiekami elastīgiem mehānismiem, tādiem kā CDM, jeb tīriem attīstības mehānismiem, bet, jā, komisija ņēmus vērā arī nozares paustās bažas, mēs augstu vērtējam arī uh, inovāciju fondu, un, protams, diemžēl ir šī oglekļa emisija novirzi joprojām vērojama. Tas mums sagādā bažas. Un Herberts Royals arī ir daudz kritizējis šo politiku, ņemot vērā arī uh, rūpniecības attīstību. Es gribēju pateikt, ka tās bija dalība valstis, it sevišķi Polija, kas pieprasīja ko tādu. Uh, jo šis fonds, kas bija domāts uh, AES modernizācijai uh, Austrum Eiropā, tātad viņi gribēja no tā piesaistīt līdzekļus, bet mums ir jāsaprot, ka fonds ir varbūt nedaudz jāsamazina, tad vairāk naudas varētu piešķirt nozarei. Gribēju lūgt jūsu redzējumu arī par konkrētu jautājumu. Tātad 43% ir eh, samazinājums eh, un Tam ir jānotiek pateicoties CDE mehānismiem, bet ir arī uh, AKO jau sarunas par aviācijas izmešiem. Un Ir izskanējusi doma, ka kopš 2000, ar 2020. gadu tātad eh, emisiju tiesības vairs netiks pārdotas, eh, tas viss vienkārši tiks eh, izsolīts un CDM būs vienīgie iespējamie risinājumi. Es lūgtu jums patiešām pievērst uzmanību šim jautājumam, jo, protams, visas nozares nav identiskas, un aviācijas nozarē nevarētu uzskatīt, ka tie ir milzīgi panākumi, ja netiks izmantot šie cedējumi. Paldies, paldies! Sociāldemokrātu vārdā Grotskungs, paldies, paldies, eh, ka šis prieklikums eh, mūs ir sasniedzis jau šogad un vēl pirms vasaras atvaļinājumiem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs signāls arī mūsu sabiedrības acīs Bet bija arī tādi, nu, teiksim, remonta pasākumi, eh, tādi kā emisiju tiesību ieturēšana, backloading, jāsaka, ka Varbūt šis priekšlikums nav tik ambiciozs, kā mēs būtu to vēlējušies redzēt, bet eh, jāsaka, ka šī eh, emisija novirzes patiešām ir ļoti nozīmīga problēma un, protams, nu, ir eh, tādas rūpniecības nozares, kam joprojām būs nepieciešama aizsardzība, bet ir arī varbūt tādi otršķirīgi uzņēmumu nozares, kas varbūt nevarētu tik aktīvi ar šo emisiju novirzi no, nodarboties. Pēters Līze runāja par aviāciju. Es gribētu, lai komisija pievērstu uzmanību attiecīgām nozarēm. Mēs gribam izspiest pēdējo CO2 izmešu apjomu no automašīnām, bet neskatāmies uz citām nozarēm, kas varbūt ir tikpat piesārņojošas. Uh, Es domāju, ka šīs debats būs ļoti saistošas un, protams, mums tajās ir jāpiedalās arī ar tādu atbildības devu, raugoties uz uh, gaidāmo kopu konferenci Parīzē. Nu, tā ir tikai pēc dažiem mēnešiem. Ir vēl man kāds jautājums, proti marķēšana. Energo jomā mēs par to esam runājuši arī mūsu komitejā un. Daudzās jomās tas patiešām ir vērtīgs instruments, bet ja mēs runājam par tādām jomām, kur varbūt nav sasniegta pati augstākā tehnoloģiskā attīstība, Ja 94% apkurināšanā ir energoefektivitāte, un tad pēc tam to ir iespējams pārvērst uh, siltumā, un šādi apkuras elementi pēc tam tiek um, varbūt atzīti ne, par netik ļoti energoefektīviem, bet īstenībā mums ir jāsaprot, vai šī marķēšana ir pareizā pieeja. Vai te ir C vai A vai 3A, tātad eh, cik energoefektīva ir katra ierīce un iekārta, bet mums nevajadzētu arī krīst no viena grāvja otrā. Es gribētu varbūt no jums arī kādu piezīmi par to, bet, nu, jaņemot vērā to, ka uh, tuvojas vasaras atvaļinājums, es esmu arī tā maigi noskaņots. Mēs parlamentā strādāsim pie eh, šī jautājuma un uzmanīsimies, lai uh, tātad tas viss, uh, neizteiksim, uh, nepārvērstos, tād, nepārvērstos tādā virzienā, kas mums nebūtu pārāk pieņemams. Tagad uh, Marks Demesmākers lūdzu. Well, uh, paldies, paldies, komisāra kungs. Būšu diezgan lakonisks mēs joprojām esam noraizējušies par šo oglekļa emisiju novirzi. Tas, protams, līdzi nes arī bezdarbu, darba vietas tā tad tiek pārcelts uz tām pasaules vietām, kontinentiem, kur nav tik daudz ekoloģisko standartu un tie nav tik stingri kā pie mums. Uh, Te tiek runāts par uh, bezmaksas tiesībām, uh, tika, bet tikai tiem sektoriem, kas, pat, kam patiešām tas ir nepieciešams, ka proti energoefektīvie, energointensīvie sektori kaut ko tādu saņemtu, bet kā jūs varētu garantēt? ka šī emisiju, emisiju novirzes riski patiešām tiek risināti ar pilnīgi struktūrāliem uh, risinājumiem. Mm, es gribētu arī teikt, ka pārēja uz uh, tādu uh, uh, sabiedrības modeli, kas rada maz izmešu, uh, nu, tas nenotiks viens dienas laikā. Mums ir jābūt arī pietiekam daudziem stimuliem, mums ir jābūt konkurētspējīgiem, ir jāpiedāvā novatoriski risinājumi klimata izaicinājumiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Kādas konkrētas uh, lietas jūs šeit varat piedāvāt? Kādu rīcības plānu? Paldies! Paldies! Gerbrandīkungs valda vārdā. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Paldies par jūsu prezentāciju. Ļoti jauki, ka jūs uh, mūs iepazīstināt ar šo priekšlikumu jau šodien. Mēs to patiešām ļoti augstu vērtējam. Tas ir tāds jauks žests not surprised, um, but I'm, I'm positive about. Es esmu priecīgi pārsteigts, patīkam pārsteigts par šo jūsu piedāvāto pakotni. Liberāļu politiskā grupa atbalsta inovatīvu pieeju, kas šeit ir uh, nolasāma. Jūs arī tāpat vēlaties ierobežot uh, emisiju pārvirzi. Tas pat tiešām ir nepieciešams solis. Un, ja mēs te runājam par brīvu tiesību, brīvu emisiju tiesību piešķiršanu termostācijām Eiropā un Centrāla un Austruma Eiropā arī pēc 2020. gada, tāpat arī par investīcijām, kas ir saistīts ar brīvajām tiesībām uh, It sevišķi runājot par uh, oglēm, par ogļu termoelektrostacijām uh, centrāla un austrum Eiropā, jāsaka, ka ogļu, ogļu stacijas ir viens no piesārņojošākajām, tādēļ nu, tas diez vai ir tāds uz nākotni vērsts modelis ko jūs varētu darīt, eh, lai pēc 2020. gada valstis neturpinātu izmantot šos eh, piešķirtās atļaujas, eh, lai atbalstītu tieši ogļu industriju, ogļu rūpniecību un tālāk runājot par elektrības tirgu. Ir starpsavienojums starp Zviedriju un Poliju. Polija saņem bezmaksas atļaujas par elektrības ražošanu Zviedrija tādas nesaņem. Kā tas varētu ietekmēt mūsu elektrības tirgu, vienot elektrības tirgu un kā no tā izvairīties? Paldies! Goja grupas vārdā Konēčnas kundze. Paldies! Paldies priekšsēdētāja kungs! Gribēju pateikties komisāram Mēs patiešām esam ļoti gandarīti, ka viņš pie mums ir ieradies pat aizno no preses konferences, lai iepazīstinātu ar šo pakotni. No otras puses, es, protams, apzinos, ka tā ir tāda vasaras pakotne, bet ar skatu uz Parīzes konferenci viss nebūtu nav ideāli. ETS reforma Eiropā nav mūsu vienīgais darbs, kas ir jāpaveic, lai samazinātu gan emisijas, gan uh, lai varētu garantēt to, ka temperatūra nepieaugs vairāk kā par diviem grādiem pēc Celsija. Es nožēloju to, ka šeit nav ne vārda par energoefektivitāti. Jāsaka, ka šeit uzlabojumi ir iespējami ļoti daudzās dalību valstīs. Mums vajadzētu uzlabot energoefektivitāti, lai varētu sasniegt nosprostos mērķis. Nē, esmu atradusi arī nevienu vārdu par energoapgādes drošību, par eh, ēku eh, modernizāciju. Es saprotu, ka ir jārunā arī par tirgus stabilitātes rezervi. Mums patiešām ir kaut kas konkrēts jāpiedāvā, bet Es domāju, ka vasaras pakotnei sekos rudens pakotne, kas tikai papildinās uh, cita citu, bet mums ir jādodas ar pietiekam augstu ambīciju latiņus Parīzi. Ņemot vērā to, ko mēs vēlamies piedāvāt saviem partneriem, mums ir jāsaprot, ko mēs varam sagaidīt pretī, jo ETS nebūs mums vienīgais trumps, tāds tas nevar palikt. Ekhaut kungs zaļo grupas vārdā lūdzu tagad. Paldies! Liels paldies arī komisāru kungam par to, ka jūs nekavējoties uh, ieradāties pie mums, lai pastāstītu par šo pakotni. There, Mēs patiešām šo žestu augstu vērtējam. Jūs to nosaucāt par vasaras pakotni. Uh, Nu, un ja jūs te mums piedāvājat tik daudz dāvanu, tad varbūt eh, atbilstošāks nosaukums būtu ziemas pakotne, ko nolikt pa taisno zem Ziemassvētku eglītes. Un ja runājam par oglekļa emisiju mm, pārvirzi, uh, Varbūt, ka vienreiz vajadzētu par to beigt sūdzēties, jo tas ir pat pārāk bieži pieminēts uh, šajā pakotnē. Uh, atļaujas tiks izsniegts par velti 6,3 miljārdu eiro uh, apjomā un 160 miljardi eiro tātad tiks uh, izdalīti par velti. Ir inovācija fonds, modernizācijas fonds Un te mēs runājam par 710 miljoniem atļauju papildus, kas vienkārši tāpat tiks izdalīts par baltu velti. Un papildus tam dalību valstis varēs turpināt finansēt netiešās izmaksas. Mēs piešķirām bezmaksas atļaujas, ir inovāciju fonds, eh, modernizācijas fonds Un tas viss ir šajā pakotnē. Dārgais komisāra kungs, šī ir Ziemassvētku nevis vasaras pakotne. Tā ir pilna ar dāvanām. Un šie 400 miljoni vēl neasignēto atļauju, e, te mēs varam runāt jau par ceturto posmu, un tas ir pilnīgi pretrunā ar mūsu priekšlikumu garu, ka tam vajadzētu iekļaut tirgus stabilitātes rezervē, bet tātad tās tiks pārcelt no trešā posma uz ceturto posmu, un ceturtā posma mērķi līdz ar to tiks vaināti. Tas arī šajā pakotnē. Uh, Un nesakiet lūdzu, ka mēs kaut ko tādu pieprasām. Mēs tikai lūdzām, lai jūs ar to iepazīstieties, nevis lai jūs eh, vienkārši piešķirtu 400 miljonu atļauju tāpat vien tālāk investīciju padome. Kā mēs varam garantēt, ka fonda modernizācija nebūs tikai kārtējā ogļu subsīdija. Kā jūs to varat garantēt pats? Un visu beidzot, kādēļ jūs uh, neizmantojāt šo brīdi, lai kaut kā, nu, neatbrīv, lai, lai varētu atbrīvoties kaut vai no nelielas daļas trešā posma atļauju, emisiju atļauju. Un jūs pat nepiedāvājāt neko šeit svītrot, nu, garām palaist iespēju, esmu sarūktināts. Paldies. Thank you, Bas, the... Paldies. Peričīnī kungs, e FDD. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Paldies, komisār kungs, par to, kas esat ieradies uz mūsu sanāksmes. Mēģināšu nākt lai ar jautājumu, kaut arī esmu pārliecināts, kāds jau vairāk kārt ir noticis, ka neseņemšu atbildu uz savu jautājumu. Komisija tātad piedāvāja investīcijas lielos infrastruktūras projektos, sabiedrības intereses projektos, lai veicinātu starp savienojumus enerģētikas jomā. Uh, Un tad šo projektu mērķis noteikti būs ne tikai integrēt enerģētikas tirgu, bet arī palielināt elektrības ražošanu atjauninājumiem avotiem. Lielākā daļa no pieņemtajiem projektiem ir arī tie, kas attiecas uz elektrību, bet lielākā daļa projektu tomēr ir gāzes jomā. Tad, uz dažā, attiecībā uz, daž, uz naftas produktiem un līdz ar to kā vienmēr šajās, šajos projektos būs pātrē procedūra, lai piešķirtu licenci, lai arī varētu viņi izdevīgāk izmantot tos noteikumus, viņiem būs arī īpaša, īpaša atbalsts. Vairāk nekā 5 miljārdi Eiropas naudas laikā no 14. līdz 20. gadam, no kuriem 55 miljoni e, eiro jau pieejami sākot ar šo gadu. No nu, vairāk nekā simts projektiem, kas ir paredzēti, tikai divi projekti uh, veicinās tā saucamo inteliģento tīklu attīstību, lai uh, tirgu varētu iekļaut arī enerģiju no atjaunājumiem avotiem. Nezinu, vai jūs atceraties, ka. Uh, Atcerieties, ka savu laiku, kad kandidējot komisāra amatu, bija daudzi, kas apstrīdēja jūsu kandidātu, ka ir interešu konflikti, kādēļ joprojām ir šī ārkārtīgi lielais atbalsts fosilajiem kurināmajiem. Mums taču ir jāiet pilnīgi citā virzienā. Paldies! Paldies, NF vārdā. Tavāra kundze. Monsieur le Président, euh, merci également. Paldies, um, priekšsēdētāji, paldies komisāru par sniegto informāciju. Ierobežot klimata ieteikumu uz mūsu iedzīvotājiem un ekonomiku ir jābūt vienai no mūsu prioritātēm. Tomēr eh, vairāk jautājumu nav atrisināti. Vai mums ir līdzekļi mūsu ambīcijām? Baidos, ka ne, tāpēc, ka Vīdas mērķi, ko ir noteikusi Eiropas Savienība, ir pārāk ambiciozi pirmkārt, otrkārt mērķi nav gana progresīvi un valstis to uztver kā nastu eh, vairāk nekā panākumus un arī tāpēc, ka vislielākie piesārņotāji nespēlē ar mums vienā laukumā. Eiropas Savienība nevar būt atbildīga par pasaules praksi. Es saprotu, ka, ka ideja nosaukt mērķus uh, ir labas tomēr, pūliņiem ir jābūt kopīgiem, pakāpeniskiem, realistiskiem, bet mēs zinām, ka attīstības valstis pēc dažiem gadiem būs piesārņos vairāk nekā ziemeļu valstis. Mēs nevaram nepiedāvāt alternatīvu modeli šo valstu attīstībai. Un pirmais jautājums, kaņietekungs, kā jūs domājat mudināt? Uh, Eh, pirmos atbildīgos piedalīties klimata ietekmes samazināšanā? Un vai jums ir bilance par Eiropas vides izmaksu ietekmi uz mūsu ekonomiku un nozari? Enerģijas savienība turklāt ir ļoti karsts temats un veidojot integrāciju un tehnisko harmonizāciju šķiet komisija vēlas mudināt uz šīs nozars liberalizāciju un atvērtību uh, konkurencei. Taču var um, uh, rasties situācija, kad Eiropa saskars ar tām pašām problēmām, eh, ar kādām saskārās Klintona un Kārtera administrāciju savienotās valstis. Vai jūs varētu paskaidrot komisijas nostāju attiecībā uz iespējamu liberalizāciju Eiropas līmenī? Un visbeidzot, enerģijas piegādes un neatkarība ir būtiski temati, bet eh, tas eh, ir temats, kas pārsniedz NV komitejas robežas, kā eh, esat iecerējuši attaisnot autonomijas politiku, lai gan reakt, eh, attiecības ar Krieviju ir eh, savā zemākajā punktā, un ļoti daudz tiek infor, eh, importēts no līča valstīm. Paldies, un tagad, Kaņete kungs, laiks atbildēm. Es mēģināšu. Sākšu ar Līzes kungu. Skaidrs, ka aviācijā turpinās sarunas ar Ikao Un arī mums bija ļoti sarežģītas debates iekšēji par ETS un aviāciju, un jūs visi zināt, kāds bija rezultāts, un arī Parīzes koop palīdzēs mums panākt pozitīvu iznākumu, un aviācija arī būs daļa no Parīzes sarunām Es apzinos, kādas eh, bažas pastāv, ka atsevišķās nozarēs ir jāpieliek, tiek prasīti lieli pūliņi, citi nepiedalīsies grotes kungs. Uh, uh, jāatzīst, ka priekšlikums varbūt nav tāds, kas patīk visiem, bet tas ir eh, līdzsvarots un ik vienas izmaiņas tajā būs arī ietekmi. Ja mēs, mūsu galamērķis ir 43%, mums tas ir jāizsasniedz. Un ja mēs kaut ko grozām, ir veidi, kā to izdarīt bet es ceru uz ļoti labu sadarbību ar parlamentu, e, tai skaitā, lai redzētu, kādas sekas būs ikvienām nopietnām izmaiņām priekšlikumā. Mani dienesti ir daudz strādājuši pie šī temata, bet tas ir visai sarežģīts. Es saprotu jūsu bāžas, mēs. Mēs Mums, bet mums ir jāņem vērā arī tehnoloģijas attīstība, mums ir jāņem vērā patērētāju viedoklis. Protams, varētu domāt, ka mēs esam pagājuši pārāk tālu vienkāršošanas procesā, taču galvenais ir mēģināt vienkāršot, izvairīties no patērētāju maldināšanas lai cilvēki uzskatītu, ka viņu rīcībā ir viss labākās enerģijas iekārtas A, A, un lai viņi netiktu maldināti, tāpēc mēs atgriežamies no A, A līdz G schēmai. Un, protams, būs dažādi pārējas korekcijas pasākumi. Mēs tomēr domājam arī, ka ir citi jautājumi, kas te jārisina šajā sakrā, bet es uzklausīju rūpīgi jūs sacīto desmeierkungs. Debes Meikerkungs atvainojiet, saka runātājs. Par bezmaksas tiesībām eh, runājot, tādas nebūs nevienam, visiem būs jāpieliek pūliņi lai mēs panāktu eh, paredzamo samazinājumu, tad eh, visiem būs jāpieliek eh, savi pūliņi. Pagātnē Not a free ride for nobody. Everybody, they, they... Gan ETS sektorā, gan ne ETS sektorā, lai sasniegtu 40% mērķus, bija ikvienam jāpieliek savi mērķi. Pastāv šāds pārvirzes risks, un tā nu tas ir. Protams, mēs šobrīd nezinām. E, kuri būs ar vislabāko sniegumu. Šis ir pasākums, kas turpinās, un mēs ņemsim vērā e, enerģijas intensitāti, tirsniecības intensitāti, bet 2019. gadā komisijas rīcībā būs skaidri dati, lai redzētu, kam ir 100% um, kvotas un kam 30% kvotas. Gerbrandīkungs uzdeva divus jautājumus. Vienus no tiem, kā mēs varam nodrošināt, kas notiks ar šo modernizācijas fondu un um, investīcijām. Eh, priekšlikumā ir teikts, ka investīcijām ir jābūt atbilstošām ETS mērķiem un ETS mērķis ir dekarbonizēta ekonomika. Visiem ir jāpieliek pūlī, lai samazinātu izmešu skaitu un vadlīnijas tieks arī, vadlīnijas ir sagatavotas. Protams, atkāpes šeit, kas ir paredzēts, var radīt bažas bet komisija arī nodrošina caurskatāmību, lai investīcijas 10 miljonu eiro apmērā ietu caur konkurēt, caur sacensības gara solīšanu. Par elektrības tirgus uh, sagrozīšanas bīstamību runājot, š, tas ir paredzēts tekstā. Nākošais runātājs Katerīna Konečna runāja par energoefektivitāti un drošību un energoefektivitāti ēkās. Protams, e, nākošajā gadā mēs organizēsim gāzes piegādes regulas pārskatīšanu Mēs nākam klajā ar energoefektivitātes direktīvu, atjaunīgo enerģiju direktīvu un tas būs ievietots vienā paketē. Vispirms mums ir jāstrādā šie jautājumi komisijas darba programmā, un oktobrī šis, šie priekšlikumi tiks iekļauti darba programmā. Eh, like think... Eh, jūs, jūs to nosaucāt par Ziemassvētku paketi. Es negribētu to nosaukt par Ziemassvētku paketi. Jūs teicāt, ir 6,3 miljārdi bezmaksas. Jā, tāda ir, tāda bija pagātnē, bet mēs samazinām uh, šo līmeni. Pēc 2000 līdz 2010. Eh, gadam samazinājums bija 1,74%, eh, tagad ir 2,2%. Un ja jūs nosaucat to par Ziemassvētku paketi un vai Ziemassvētku uh, dāvanu, tā nevarētu teikt, jo šīs uh, paketes samazinās un tie, kas bija uh, Eh, kādreiz 100% eh, listē, tagad pāriet uz 30%. Tā ka šis ir ambicios eh, līdzsvarots priekšlikums, bet mums ir viss jāizdara pareizi, lai mēs no, izvairītos no oglekļā emisiju novirzes. Ir jāsaprot tas, ka mums ir līdzsvarota nostāja, mēs uzklausām kritiku no vienas puses, no otras puses, un, protams, es, es arī sagaidīju, ka tāds jautājums būs no Eikaut kunga. Un viņš jautāja, kā tiek izmantots kods, kas uh, ir aizgājušas tirgus stabilitātes rezervē. Par to tika lemts likumdošanā par tirgus stabilitātes rezervi, ka lielākā daļa trešās fāzes kvotu tiek iekļauta. Izsolē. Un, un arī tika norādīts un izskanēja dialogos, ka komisija jāskata citas opcijas. Parlamenta rezolūcijā ir norādīts, ka ir jārisina oglekļu pārviz, pārvirzes riski par kvotu piešķiršanu inovācijas fondā 50. gadā tas eh, tiks, tās tiks izmantotas 4. etapam. Tā ir mūsu rezerve, jo būs jaunas nozars, kas eh, meklēs iespēju uh, eh, iemitināties Eiropā, bet tām nebūs nekādu šo kvotu vai atļauju. Tāpēc mēs varam paredzēt iespējas. Un Beleta ziņojumā, un Beleta kungs ir klāts, sākotnēji Eiropas parlaments pieprasa 300 miljonus inovācijām pēc tam eh, koplēma procesā šī summa tika samazināta par 50 miljoniem, un to mēs arī piedāvājam un atgādinu to, ka mēs eh, neesam rīkojušies eh, aiz parlamenta muguras, bija koreper lēmums, un komisija ziņoja, ka saskaņā ar padomas secinājumiem no 14. gada oktobra tiks skatīta iespēja izmantot šīs ko, atļaujas, lai mazinātu oglekļā no pārvirzes risku. Bet, nu, katrā ziņā parlaments var rīkoties suverēni ar šo informāciju. Kā jau es sacīju, priekšlikums ir līdzsvarots, jo ja jūs ieliksiet šīs atļaujas rezervē, tad nebūs iespējas uh, jauniem uzņēmumiem nodibināties, un ja mēs samazinām atļauju skaitu nozarē e, e, kādai konkrētai rūpniecībai, tad pieaug oglekļa pārvirzes risks. Tā ka viss ir savstarpēji saistīts. Tālāk vēl viens jautājums bija par. And, and, and in November, uh, the Commission will approve the second uh,

strādāt pie tā, lai visas valstis sasniegtu vismaz 10% starp savienojumu līmeni līdz 20. gadam. E, tas pieaugs 30. gadā un protams, komisija šādu politiku atbalsta. Un Tālāk, eh, atbildot pēdējiem runātājam ar un ETS priekšlikumu, mēs rādām pie, eh, piemēru, mēs piedāvājam visambiciozos sam, eh, samazinājumu apņemšanos 45 valsts ir piedāvājušas savus projektus. Eiropas Savienības projekts ir visambiciozākais, mums ir mērķi, mēs tos iekļaujam likumdošanā, mēs rādām piemēru. Kā mēs eh, varam eh, piesaistīt citas. Mums ir jābūt savai klimata paketei, mēs eh, par to runāsim ehm, Luksemburgā nākošajā nedēļā un šajā nedēļas nogalē, un arī Mums ir jābūt finansējumam, gan lai mēs varētu adaptēties, gan lai eh, nodro, varētu nodrošināt tehnoloģiju transferu. Mēs mēģinām darīt to visu kopā, un šie prie, šis priekšlikums būtu pirmais lielais likumdošanas um, teksts, un es ceru, ka ar parlamentu palīdzību tas varēs tiks, tikt uzlabots. Paldies! Un tagad uh, otrais jautājumu rauns. Aicinu kolēģis pieturēties pie vienas minūtes jautājumus. 17, 18 cilvēki vēlas uzdot jautājumus. Un mums ir uh, tātad uh, laiks līdz 16.25. Kam ar Grostec kundze lūdzu? Merci beaucoup, euh, monsieur le président, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs. Jūs piedāvājat pārorganizēt elektrības tirgu. Kā jūs zināt, tad uh, uh, rodas aizvien vairāk enerģijas avotu, uh, Tas uh, rada lielākas izmaksas pārvaldības uzņēmumiem, jo šie tīkli kļūst aizvien sarežģītāki, bet tas pats attiecas arī uz pilsoņiem, tas maksā dārgāk, taču šī viedā sistēma, viedais tīkls ļauj pilsoņiem samazināt elektrības rēķinus. Kā jūs redzat, kā šī sistēma attīstīsies īstermiņā un vidustermiņā, vai esat iecerējis arī vei, paredzēt instruments, lai veicinātu investīciju piesaisti. Un noslēgumā vēlreiz pievērš jūs uzmanību uh, atsevišķiem rūpniecības sektoriem, piemēram, uh, Um, metalurģijas nozarei, kas jau desmitiem gadu ir veikuši ārkārtīgi liels investīcijas, lai samazinātu emisijas. Tad šodien viņi ir tādā situācijā, kur viņiem ir neiespējams uzlabot savu darbību. Vai jūs turpināsiet viņai piešķirt bezmaksas kvotas, lai nebremzētu tērauda rūpniecības attīstību Eiropā? Paldies, Dalikundze! Thank you, Chair, um, and thanks, Commissioner. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāra kungam par to, ka mūs iepazīstinājāt ar šo vasaras pakotni, īpaši koncentrēšos uz priekšlikumu par ETS pārskatu reformām. Protams, tas notiek ļoti eh, izšķirīgā brīdī, kur eh, citas iesaistītās puses G7 un Ķīna arī norādījuši savu apņēmību cīnīties pret klimata izmaiņām. Tas, ko nepārtraukti atkārto, nepieciešams nodrošināt līdzsveru starp uh, uzņēmumu konkurētspēju no vienas puses un nodrošināt klimata aizsardzību no otras puses, taču riski atsevišķiem uzņēmumiem, kas uh, spēlē pasaules līmenī, šie riski ir ārkārtīgi lieli. Ja uh, citās lielajās ekonomikās netiek darīts tikpat daudz kā pie mums cīņā pret klīmatu klimata izmaiņām, jo mm, netiek paredzētas nepieciešamās, eh, nepieciešamie mudinājumi. Ko piedāvā komisija? Kā mēs varam garantēt šo nozari, kon, nozaru konkurētspēju starptautiskā līmenī? Uh, Tātad jūs runājat par šiem piešķīrumiem, allocations, bet tad arī tad tiek runāts par to, ka izmaksas pāries uz ražošanas pusi, uz ražošanas izmaksām. Ko tas nozīmēs uzņēmumiem un ko tas nozīmēs pilsoņiem? Jo arī viņiem ir jābūt šī priekšlikuma um, mērķim. Eikkungs. Herr Vorsitzender, danke, Herr Kommissar, dass Sie uns heute Ihr Sommerpaket hier. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, ļoti jauki, ka jūs iepazīstināt jau pirms uh, vasaras ar šo priekšlikumu. Luksemburgas vides ministra Karola Dižburga pie mums šorīt bija ieridusies un teica, ka jādomā par visām šīm prioritātēm jau pirms um, Parīzes konferences, tā tad ir jāuzsāk jau pasākumi, lai varētu pēc iespējas uh, vairāk samazināt uh, tik ļoti kaitīgās lauksaimniecībā radītās emisijas. Möglicherweise im Zusammenhang mit Ihrem Kollegen Herrn Hogan Varbūt jūs kopīgi ar savu kolēģi Hoganu, kas ir atbildīgs ar lauksaimniecību, varētu labāk sadarboties, domājot par klimata aizsardzības mērķiem. Jo, protams, lauksaimniecībā rodas tik daudz apjomīgu emisiju, ka daudzas citas jomas, kurās ir iespējams ietaupīt uh, emisijas, beigās šīs ietaupītās emisijas, milzīgās lauksaimniecības emisijas pārtiesībā, nu, kompensē un pārklāja, padara par nebijušām. Paldies!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 Pārskatot ETS darbību, skaidrs, jā, ir nepieciešams strādāt, paturot prātā Parīzes konferenci decembrī. Tad ir arī jāstrādā pie klimata finansējuma, arī viens no jūs minētajiem jautājumiem, pie kā būs jāstrādā tik daudz runāts par to, ka, nav nepie, ka nevajadzētu ekonomikai paredzēt pārāk lielu slogu. Uh, un to noslogo tieši ar eh, šīm klimata prasībām, ka resursi nav eh, mobilizējami dalībvalsts līmenī, Eiropas līmenī, taču, taču mums ir eh, ienākumi ETS, kas gan netiek pārredzēti, nezinu kādu iemeslu dēļ, klimata finansējumam, bet kaut kam citam. Šī, uh, ienākumi kaut kur pazūd budžeta līnijās. Līdz ar to ETS uh, ienākumi būtu tikai un vienīgi jāvēlta klimata projektiem. Klimata fondam paldies. Evikungs, kundze, paldies priekšsēdētāji, gudētājs eh, komisāra kungs, jūs mūs iepazīstināt ar jauno eh, priekšlikumu ETS direktīvu. ETS kā sistēma tikai norādījusi, nu, cik patieci, patiesībā ir ierobežot šī sistēma, lai samazinātu industriālo emisiju gāzu izmešus. Uh, jau eh, desmit gadus darbojas šī schēma, taču emisiju kvotu sistēma nav varējusi stimulz, stimulēt nepieciešamo tehnoloģisko inovāciju procesu, kas tā bija jādara, un arī tad eh, šīs, eh, šajā sistēmā ir bijusi ārkārtīgi liela krāpniecība, 5 miljārdi eiro apmērā, un arī kvotu krāpniecība bijusi ārkārtīgi liela. Ir ļoti daudz negatīvu aspektu, kas ir saistīti ar šo sistēmas darbību. Uh, Taču par spīti tam visam joprojām kā dogmu, kā vienīgo instrumentu jūs sludināt šo ETS sistēmu kā paneceju. Varbūt tomēr ir pienācis brīdis runāt arī par citām formām, piemēram, par PVN piemērošanu produktiem, kas rada pārāk lielu, lielas emisijas un tam līdzīgi Sāk otrs arī sekundārais tirgus, kur vajadzētu arī īstenot uh, uh aspektu par to, kurš tad piesāņo, tas arī maksā. Paldies. Belet kungs. Uh, thanks very much, Chairman. Uh, Paldies, priekšsētāja komisāra kungs. Apsveicu jūs ar šo ambiciozo uh, tiesību uh, aktu pakotni, nu vienalga, vai tas būtu Ziemassvētku, ziemas vai vasaras pakotne. Ziemassvētku veicīts eh, nedod jau bezmaksas dāvans visiem. Ir tomēr eh, bērniem arī labi jāuzvedas, jāievēro noteikumi, jāpilda mājas darbi, lai saņemtu Ziemassvētku veicīšu dāvans. Te ir ļoti svarīgi to paturēt prātā. Tātad šī ir ambicioza pieeja ļoti mērķorientēta. Poļu uh, kolēģiem jāteic, ka tad ir paredzēts modernizētais uh, uh, fonds. Un daži arī, piemēram, Strasbūrā plenārsēdē aizmirs šo aspektu. Divīs jautājumu, komisāra kungs, man ir ļoti daudz jautājumu, bet nu jāaprobežos ar diviem. Uh, par ražošanas datiem ir atšķirības starp ražošanas datiem, no otras puses uh, uh, šie piešķīrumi septiņu gadu atšķirība, vai būtu iespējams samazināt šo atšķirību. Tālāk par uh, netiešo, netiešajām izmaksām. Elizabete, esam daudz par to runājuši par MSR. Kā jūs sakāt, komisāra kungs, tad, tad tiek teikt, ka dalību valstīm ir jāpieņem finanšu pasākumu. Varbūt tomēr. E, tad nevis should vajadzētu teikt, bet shall. Varbūt tad uh, shall šeit būtu jāizmanto. Member states shall adopt. Paldies. Thank you very much. And now... Barņo kungs, paldies. Lūdzu, paldies. Komisāra kungs. Priekšsēdētē. Man ir ārkārtīgi liels prieks uh, dzirdēt, ka tas, ko paziņojāt 8. jūlijā plenāra sēdē, ka tiešām tagad nāk lajā, tagad ir fakti, jūs tiešām turat savu vārdu un uh, solījumus lieliski. Esmu referents ziņ, ziņojumu par uh, COP21 Pārīzē. Man ir ļoti liels prieks dzirdēt visu, ko jūs sakāt, jo par šiem innovatīvajiem finansējumiem jūs arī sniedzat perspektīvu. Jā, tas noteikti būs Pārīzes līgumas stūra akmens. Uh, pārredzot korektu oglekļa cenu, lai varētu paredzēt klimatam labvēlīgus risinājumus, kad eh, jūs runājat arī par Junker plānu, eh, strateģisko investīciju fondu, kā jūs to arī minējāt, eh, paredzēt specifiskas valsts garantijas, lai veicinātu zaļās investīcijas. Šeit es domāju, ka mēs spēlējam tiešām savu parauga lomu attiecībā uz mūsu partneriem pasaulē Un to tad mēs arī norādīsim kā 21. Īsi jautājumi, precizējumi. Kā attīstīt šo ienākumu? Kā šos uh, ienākumus pārvērst daļās investīcijās? Tad arī, piemēram, nodeks, kas būtu jānosaka transporta līdzekļiem, kas rada ārkārtīgi lielas uh, emisijas un kas darbojas fosilotnē. Vai jūs varētu lūdzu arī, jo, tad, tad minēt, Gardīni kundze, paldies priekšsēdētāji komisāra kungs. Uh, Vēlos runāt par vienu sāpīgu jautājumu. Mēs kā Eiropas parlaments iekļāvām arī netiešo izmaksu kompensāciju. Šī ETS eh, e sistēma, bezmaksas kvotas. Uh, izsole, tad, tad eh, tas viss tiek organizēts Eiropas Savienības līmenī, taču nacionālajā līmenī viss ir ārkārtīgi atšķirīgi, tas, ka ir organizācija pārvirzi. Viens piemērs. Itālijā ar, eh, arī jo tērauda izmantošana elektrības vadīšanai, un tas ir ļoti labi. Mēs te e, ietaupam dabas resursus. Jūs ļoti labi arī zināt, ka gandrīz 80% no CO2 emisijām, kas ir saistīts ar elektrības ražošanu, tās ir netiešās emisijas. Joprojām mēs sodējam šo nozari, kas uh, sniedz arī lielu pievienoto vērtību. Tas tikai viens no piemēriem, ko jūs domājat, varbūt vajadzētu radīt fondu, kuru arī barotu šis, um, um kur baro šīs rezerves un šo fondu pārvaldīt EIB vai kas tam līdzīgs. Paldies! Utelands kundze. Tack herr ordförande och tack herr kommissionär, både för... Paldies! Priekšsēdētāji, paldies par to, ka esat ieradies komisāra kungs mūsu komitejas sanāks. Paldies par prezentāciju, par ētais reformu, šīm no svarīgākajām lietām eh, klimata politikā eh, tuvākajā nākotnē. Jā, mēs ejam eh, pareizā virzienā, lai arī, kā teica Grotes kungs, mēs gribētu tomēr šeit redzēt lielākas ambīcijas, lai tiktu iekļauts arī aviācijas sektors. Bet lai nu kā. Teiks dažus vārdus par finansējumu jūsu priekšlikumā, kā finansēt klimata pasākumus jaunatīstības valstīs. Ideja ir tāda, ka dalību valstīm ir jābūt tām, kas pieņem šajā sakarā savu lēmumu. Es un um, citi kolēģi, kas analizēs uh, šo jautājumu. Nu, mums ir svarīgi, lai tas nebūtu tikai solījums uz papīra. Ir jādara viss, lai būtu pieejams klimata finansējums, šīs finansējuma avoti jaunatīstības valstīs, bet kāds garantīs pastāv, lai tiešām šī nauda nonāk tur, kur tai ir jānonāk, lai finansētu šos klimata projektus. Ko jūs domājat par dalību valstu gribu, ja paredzēt naudu šāda veida mērķiem uz līdzkungs? Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, par ETS un energosavienību un apgādes drošību. E, es neko nepieminēju, bet jūs teicāt, ka decembrī būs atkal jauns e, priekšlikums Direktion hat ja in dieser Woche dazu einen Konsultationsprozess ähm, eröffnet. Mich Mēs runā, jūs nepieminējāt sašķidrināto äh, dabasgāzi, bet äh, mēs tādā veidā varētu arī labāk domāt par apgādi kontinentālajā Eiropā un ņemot vērā äh, jaunos terminālus, tādus kā Rotterdamā vai varētu pateicoties šādiem termināliem un jauniem tiltiem garantēt labāku uh, sašķidrinātās dabas gāzes piegādi. Domāju, tas ir ļoti svarīgi. Thank you. Thank you very much. Paldies. Dans kungs. Hmm, thank you, Mr. President. Uh, Paldies, priekšsētāji, komisāra kungs. Atsaukšos uz kolēģiem, kas pat Pateicos jums arī par to, kas ir ieradies pie, pie mums pirms vasaras brīvdienām. Paldies par sniegtījiem ievedu vārdiem un komentāriem, ko sniedzāt arī dažas nedēļas apakaļ par ambīciju līmeni, kādu jūs sagaidāt o, no sarunām Pārīzē un kas ir gatavs arī apliecināt, ka Eiropas Savienība būs tā, kas veicinās ambiciozu vienošanos. Viena no lietām, kas ļoti bieži skan apvienotajā karalistē, ir tāda, ka Eiropas Savienība nevar arī īstenot savu Eiropas projektu. Un tagad šī ideja plaši izplatīta arī starp cilvēkiem, kas agrāk ļoti aktīvi atbalstījis Eiropu. Un tiešām ir jāatbalsta jūsu darbs, lai mums, mūsu nostāja par klīmētu būtu ļoti spēcīga. Taču ir viens jautājums, par kuru vēlētos dzirdēt vairāk šo attīstības pusi. Uh, vide, attīstība cieši saistītas. Un vajadzētu arī būt pārstāvjiem no attīstības delegācijai Parīzē. Kā iesaistīsiet attīstības aspektu sarunās? Paldies! Suvica kundze. Hvala vam lijepo. Želim se zahvaliti povjereniku Kanjeteu. Paldies! Pateicos eh, komisāru kungam par prezentāciju. Es pateicos par sanāksmi, kas notika pagājušā nedēļa Horvātijā, Dubrovnik pilsētā, kur jūs pieņēmāt prioritāšu programmu par gāzi. Um, Dienvidu austrumu Eiropā. Es zinu, ka katrai valstī savas problēmas, taču uh, kopīgs risinājums varētu būt efektīvāks un lētāks. Nevienu valsti mēs nedrīkstam izslēgt no Eiropas Savienības enerģētikas tīkla. Kas uh, attiecas uz enerģijas kopīgo projektu, redzu, ka te ir vairāki projekti. Bet kā tad šo programmu jūs esat iecerējis finansēt. Pateicos arī par mm, pasākumiem, kurus prezentēt savā pakotnē, tad, tad lai eh, varētu pārskatīt ETS, noteikti mēs savstarpēji varēsim sadarboties. Man ir jautājums, ņemot vērā, ka klimata izmaiņas notiek, kamēr mēs arī šeit runājam, kā Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ražo tikai 10% no siltumnīca efekta gāzēm, kā esat iecerējuši pārliecināt lielā, lielās valstis, lielus eh, partnerus, kas rada emisijas, eh, arī samazināt šos izmešus un sadarboties? Es īstenībā nezinu, kā tas ir iespējams. Bonafē kundze. Kaņetes kungs, man ir, liel, man ir liels prieks uzklausīt šo enerģētikas pakotni, kā teica Grote kungs, mēs strādāsim ļoti cieši, lai tas viss īstenotos. Es no brīža attālināšos no ētais priekšlikuma, kā jau teicāt, protams, tā ir neatņemama sastāvdaļa enerģijas savienības izveidē, bet vēlos dzirdēt jūsu viedokli par faktu, kas ir cieši saistīts ar enerģijas savienību. Uh, Jūs eh, noteikti esat dzirdējis par vienošanos pēc Nord Stream starp eh, Vāciju un Krieviju eh, gāzes uh, cauruli. Par to tika runāts arī komisijas paziņojumā par enerģijas drošību un enerģijas savienību. Tur tiek daudz runāts par avotu diversificēšanu, piegādātāju divers, diversificēšanu. Rumānija, Ungārija, Grieķija atsevišķi arī vedas sārunas par uh, gāzes piegādi. Uh, un bija jāsaglabā arī tātad šī gāzes piegādes ar Ukrainu, tagad tas notiek ap šo valsti. Līdz ar to, kam sarkungs, es vēlētos, lai jūs atbildētu uz sekojošo. Tātad, ja komisija uzskata, ka South Stream nebija strateģisks projekts, piemērojot pilnībā trešo enerģetikas pakotni, es gribētu saprast,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 Gribēju jums pavaicāt. par oglekļa emisiju pārvirzi. Lēmumu par investīcijām un par darba vietu pārvirzi notiek, protams, domājot par iespējamām izmaksām. It sevišķi domājot arī par ekonomisko krīzi, un, protams, tas neizbēgam ietekmē arī autonozari. Daudzas uh, ražotnes tiek pārceltas uz ārzemēm. Kā mēs to visu varēsim izkontrolēt? Jāsaka, ka, piemēram, tiek uzlikts kaut kāds standārts, un, piemēram, pēc pusgada uzņēmumu vairs nevar atrast vecajā adresē. Tālāk par modernizācijas un inovāciju fondu. Kā tad to visu varētu uzlabot? Kā varētu labāk sadalīt, godīgāk pārdalīt šīs fonda izma izmaksas? Jo, protams, arī administrācija rada izmaksas. Danke, komisār, par jūsu Lainina kungs, paldies! Paldies par šo tik eh, ambiciozo pakotni. Daži jautājumi arī par investīciju fondu. Kā jūs varētu garantēt, ka investīcijas tiks novirzītas patiešām vidē draudzīgām tehnoloģijām, lai nenotiktu pretējais. Un, ja runājam par netiešo izmaksu kompensāciju, kā šeit izvairīties no mm, konkurētspējas uh, deformācijām? Un vēl jūs teicāt, ka kritērijiem ir jāievēro tehnoloģiskās iespējas, kas tad reāli ir īstenojams. Un pat labākie tērauda nozars pārstāvi nevar sasniegt šos nospraustos mērķus. Jāsaka, mūsu tērauda industrija ir viena no spēcīgākajām pasaulē, bet tik viņiem pat nav pa zobām šie mērķi. Paldies, Rivasī kundze, pēdējā. <laughs> Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, saka arī Vasī kundze. Paldies, Kaņeta kungs, par to, kas ir ieradies komiteja. Man ir jautājums, kam nav īpaši saikne ar ziņojumu. Strasbūrā. Vēlējos dzirdēt jūsu nostāju, jo jūs esat atbildīgais. Mēs balsojām par regulu, eh, par eh, pārtikas piesārņojumu kodola eh, negadījuma laikā. Euratom eksperti nevēlējās ierasties, kad mēs viņus aicinājām. Mēs prasījām ekspertu vārdus komisijā. Uh, atteicās to darīt. Jūs esat atbildīgs par šo kaņiete kungs. Kādēļ mēs nevaram saņemt Eirotom eksperta vārdus? Kādēļ pēc parlamentāriešu lūguma tie netika sniegti? Jūs esat par to atbildīgs. Nu tad lūdzu, precīzi atbildi. Paldies. Thank you very much. And now we... Paldies. Tagad došu ar kaņietes kungam. Good luck. No problem. We'll do it to Madame Grosset uh, to make sure. I... Paldies! Tātad būs arī ērauda nozara joprojām būs tieši tā rūpniecības nozara Eiropā, kas uh, par 100% saņems atļaujas. Tātad 50 vai cik tur ir šie sektori, uh, kam tas tāpat uh, tiks piešķirts. Un jūsu paudāt arī bažas par patērētājiem. Protams, mums ir jārūpējas par uh, patērētājiem, arī uh, domājot par mūsu energopolitiku, lai patērētāji varētu būt arī ļoti aktīvi, domājot, piemēram, par savienojumiem, par viedajiem skaitītājiem un tā tālāk. Tirgumi ir jābūt ļoti caurskatāmam, tāpat laikā piedāvājot ļoti dinamiskas cenas ņemot vērā arī tirgus liberalizāciju Baltijas valstīs, tur cenas mēdz svārstīties pat par 30% un mums tūkstošiem patērētāji ir jāintegrē šajā tirgu, ir jāsa, jāsalīdzsvaro patērē pieprasījums un piedāvājums. Un ir arī padomā mums jauns paziņojums tieši veltīts patērētājiem. Un, uh, Dēlī kundze bija noraizējusies par netiešajām izmaksām. Uh, Un tātad viņi bija noraizējusies arī par tām netiešajām izmaksām, netiešo kaitējumu, ko radīs uh, emisiju pārvirze. Bet mums ir jāanalizē visi ražošanas dati, un ap 2017. gadu mēs labāk sapratīsim, kur E, katrs no šiem 11 tūkstošiem uzņēmumu atrodas šajā hierarhijā, tātad kurām radīsies visaugstākais e, izmaksu risks un kurām viszemākais. Protams, būs jāaktualizē arī dati, kritēriji atbilstoši laika plūsmai un lai izvairītos no pārāk liela birokrātiskā sloga mums ļoti rūpīgi ir jāanalizē šie dati, un tātad tie arī attiecīgi pēc tam jāintegrē mūsu turpmākajā darbā. Eka kungs bija ļoti noraizījies, jo netika pieminēti citi sektori. Ja ETS ir mehānis, sarežģīts mehānisms, tad arī energotaupības direktīva ir vēl sarežģītāka. Nebūs, nebūs nekādu Ziemassvētku dāvanu, es jums to varu apsolīt, ja mēs runājam par ēkām, par energotaupīgumu, efektivitāti, nu, valstīs tas būs ļoti sarežģīti, es neko nevienam nedeve, nedāvināšu. 11 tūkstoši uzņēmumu, ja tur jau ir jātiek galā, tad būs trīs sektori, 98 dalību valstis. Un, protams, jādomā, jā, nenoliedzami par emisijām lauksaimniecības jomā tas viss ir jāaplūko tādā kopainā, ļoti integrētā ainā, nevis tikai tā katru puzles gabaliņu atsevišķi analizējot. We... Vēl viens kolēģis pieminēja finansējumu. Mums jādomā par jaunām iespējām un par finanšu pakotni. Mums ir jāsaskaņo savas pozīcijas. Ja runājam par naudu, kas iegūta izsolēs, šeit ir arī jauns punkts, kur ir teikts, ka var finansēt vārīgās trešajās valstīs eh, klimata aizsardzībai veltītus pasākumus. Un ār, ja šādi pasākumi tiek finansēti Eiropas Savienībā, arī tas ir iespējams, un arī ārpus Eiropas Savienības tajās valstīs, kuras vissmagāk cieši no klimata pārmaiņām. Viens kolēģis jautāja par uh, oglekļa tirgu. Protams, uh, Mēs te varam ieviest oglekļa nodokļus, bet mēs izvēlējāmies izveidot šo oglekļa tirgu, kas ir lielākais visā pasaulē kopš tā pirmās izveidas dienas. 70%, protams, tam ir savas vājās vietas, bet tās mēs priekšlikumā arī ņemsim vērā. Beletkungs runāja par ražošanas datiem un kompensāciju, runājot par netiešajām izmaksām. You have co-decision. Eh? Labāk patīk vārds šāl, nevis šūdu, tātad tā, tādā obligātākā izteiksmē. Runājot par klimata pārmaiņu sarunām, par Pārīzes konferenci, protams, Eiropas Savienības pozīcijai ir jābūt spēcīgākai. Mums ir jābūt mērķiem un politikas jomām. Uh, Kopenhāgenā mēs nepieņēmām tādu tālējošu lēmumu. Mums ir jāparūpēs, lai Parīzē sasniegtu vairāk panākumu. Mums ir tam visam jāatvēr pietiekam daudz laika. Gardīnī kundze teica, arī pieminēja šīs netiešās uh, izmaksas. Ja jūs izmantot vārdu šāl, tad tie ir pienākumi un katram tas ir jādara. Bet ja mēs izmantosim vārdu šud, nu šeit jau ir tāda brīvprātīgāka nokrāsa un labāk varēs arī identificēt deformācijas konkurētspējā. spējā. Eiropas Savienībā ir, protams, jābūt pietiekam daudz informācijai, kā tas viss notiek, kā dalībvalsts to transponē, eh, lai izvairītos no informācijas deformēšanas. Mums ir arī vairākas tātad atļaujas, runājot par atsevišķiem sektoriem. Un, ja nozarē tiks samazināts atļauju skaits kopumā, neskatoties uz atsevišķiem sektoriem individuāli, tad tas varētu arī uh, palielināt uh, emisiju pārvirzi. Jūs, pierina, jūs pieminējat arī gāzi, par gāzes uh, apgādi, uh, tā tad regula tiks gatavot, nākamā gadā pie tā strādāsim īpaši aktīvi, jāņem vērā visi esošie tīkli, no kur tad ir jāievelk jauni tīkli, lai cīnītos pret energodeficītu, uh, nu tagad ir problēmas ar Krieviju, jāparūpēs, lai būtu pietiekami labi starpsavienojumi, lai nebūtu trūkstošo posmu. Dānsa kungs. Nesaprotu vairs, ko esmu pierakstījis, saka komisārs. Uh, oh, sure. a... Par attīstību. Protams. Bez attīstības nevar iztikt. Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar attīstības ģenerāldirekciju Komisijas līmenī mēs, protams, visu ļoti aktīvi koordinējam, lai nebūtu arī tāds darba, tāda lieka darba, ka tad divas direkcijas dara vienu un to pašu. Suikas kundze. In, in, in, in, way, we, we Man bija tas uh, gods ar viņu tikties Horvātijā un tiek runāts arī par lieliem projektiem, par cauruļvadiem, nu, un tad es varu teikt par uh, Nord Stream. Mūsu prioritāte īstenībā ir dienvidu koridors. Ne jau Saustrīm, bet dienvidu koridors. Pēc uh, sarunām ar Irānu mēs varēsim pieslēgties arī Irāns uh, tīklam, un mums tā tad būs vairāk piegādātāju. Uh, Protams, jāpiegādā gāze arī Ukrainai, tas ir tikai loģiski. Ja kāds grib veidot jaunus koridorus, viņiem būs jāievēro energo regulējums ES. Visa spēles noteikuma kopumā. Griba kungs runāja par investīcijām, modernizācijas fondu, nu kādas būs izmaksas? Jā, Eiropas investīcija bankai šeit ir savs vārds sakāms un negaidiet, ka tas notiks viss ļoti ātri, mēs ļoti rūpīgi, protams, tam sekosim. Mm. Protams, ja jūs pieņemat lēmumu par kādu struktūras izveidu, tā var augt un plēsties plašumā, un beigās ir milzīgas administratīvās izmaksas. Tas jau kļūst nekontrolējami. Kritēriji. And we, and we will... Ja runājam par kritērijiem, mēs tos ļoti rūpīgi izvērtēsim, būs vidusposma izvērtējums un. Mums ir ļoti grūti mainīt sistēmu kopumā, bet mēs esam atvērti dažādiem priekšlikumiem. Vēlējos jums pateikties par uzdotiem jautājumiem. Eiratom! That is, that is, uh, uh, have not been answered, and my services will contact you. Manis, man dienest ar jums sazināsies un dos jums uh, pēc iespējas izsmeļošāk atbildi, jo pagaidām nevaru šo jautājumu atbildēt. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies, ka pie mums ieradāties. Tagad uz vienu minūtu pārtraucam sēdi un pēc tam atkal ķersimies pie mūsu parastās darba kārtības. Okay, dear colleagues, we should continue our... Dārgie kolēģi, turpināsim darbu. Un, ja kolēģiem ir jādod sārā no zāles, lūdzu dariet to bez kavēšanās, lai mēs varam turpināt darbu komitejā. Nākamais darba kārtības punkts - diskusijas par veterinārajiem medicīnas produktiem. Francās Grostēt, lūdzu, referente. Merci. Paldies. Priekšsēdētāj kungs. Tātad, vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, nu, kas varbūt šodien nav visi ieradušies, bet pateicos visiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies par iesniegtiem grozījumiem. Jāteic, ka tiešām jūs bijat ļoti produktīvi, jo ir 946 grozījumi tikai no mūsu komitejas. Tad mums ir jāsaņem arī atzinums no agri komitejas, un šodien par šo atzinumu arī tiks balsots. Tiesa, ka vairāk nekā 900 grozījumu plus agri komitejas grozījumi, un cik zinu, ka arī tur ir visai daudz šo eh, grozījumu Tas tikai norāda uz to, eh, cik eh, arī jums ir aktuāli šī regulas eh, pārskatīšana. Tas norāda arī uz to, cik daudz mums būs jāsēdā, lai samazinātu šo milzīgo grozījumu apjomu, vienoties par labiem projek, kompromisiem un lai mūsu teksts būtu pēc iespējas skaidrāks un efektīvāks. Tas nozīmē Tā tad noteikti būs vēlāku laiku arī jāpārceļ balsojums, kas bija paredzēts septembra beigās, jo, ja mēs vēlamies, lai mums būtu pietiekami daudz laika, lai mēs vienotos par labiem kompromisiem, tad nekadā gadījumā to nevajadzētu darīt steidzīgi, jo no te pa vidu vēl ir vasaras brīvdienas. Tādēļ uzskatu, ka būtu labāk pārcelt uz vēlāku laiku balsojumu komitejā, varbūt to vajadzētu norganizēt oktobrī, novembrī. Nevajadzētu jau arī pārāk pagarināt termiņus, bet, nu, jāpaturprātā, kā pārdome noslēgs eh, pirmo tātad eh, šo raundu gada beigās. Arī padome nekur tā nav tikusi. Es nevēlos zaudēt laiku, bet es vēlos eh, galvenokārt, lai darbs būtu labas kvalitātes. Līdz ar to paredzēsim nepieciešamo laiku, nepieciešamos termiņus, lai varētu izstrādāt skaidru, efektīvu tekstu, lai tas atbilstu mums noteiktajiem mērķiem, mūsu noteiktajiem mērķiem, bet, protams, nezaudēsim arī lieku ilgāki laiku. Protams, ka tas prasīs zināmu spēku daudz darba, nevajadzētu pārāk gāru balsojumu, ja būtu daudz individuālā balsēm, es domāju, tas tiešām būtu ļoti žēl. Tad patiesībā nemaz nav tik strīdīgu punktu šajā ziņojumā. Uh, Nu, ir, protams, nianses, tieši pie šīm niansēm būs jāstrādā, taču tādu fundamentālu viedokļu atšķirību mums nav ar ēnu referentiem, un cits starpā pateicos viņiem par darbu. Tālāk. Ir jau visai liela vienprātība par visai daudz punktiem. Par laimi ir uh, grozījumi, kas ir ļoti līdzīgi, nu vismaz ideja ir ļoti līdzīga, par citiem punktiem varbūt ir izteiktāks atšķirības. Uh, Tomēr es uzskatu, ka nav tādu atšķirību, ko mēs nevarētu atrisināt. Pirmais uh, secinājums ir tāds, ka tātad cīņa pret šo mm, rezistenci pret antibiotikām. Un te nostājas ir visai tuvas. Mēs esam viens prāts par to, ka ir jāierobežo profilakses zāļu lietošana, tie ir 700 uh, um, 89, 790, 72, jāierobežo antibiotiku profilaks izmantošana, jāizmanto arī lūkopības paraugu prakses šajā jomā. Daži piedāvā totālu aizliegumu, tomēr es atgādinu, kā mēs runājam par tiešas piemērošanas tiesību aktu, proti regulu. Līdz ar to jārauga, lai mēs nebūtu pārāk ierobežojoši Preventīva izmantošana ir nepieciešama atsevišķos ļoti konkrētos gadījumos, piemēram, operācijas laikā, lai novērstu infekcijas. Daži piedāvā ierobežojumus vai nu labāku metafilisku izmantošanu 770, 782, kurš jums par šo runā. Es domāju, par šo mēs arī varam vienoties par šiem jautājumiem par um, šo atsaucis antibiotiku sarakstu. 427, 429, 431 grozījumi par šo runā. Te Daudzi kolēģi prasa, un es varu piekrist arī viņiem, prasa, lai komisija balstītos uz zinātniskiem datiem no Eiropas zāļu aģentūra, no Pasaules veselības organizācijas, izsvarēt šo atsaucas zāļu sārakstu. Taču es esmu pret tiem grozījumiem, kas prasa, lai pats parlaments tieši piedalītos šīs saraksts izstrādē ar koplēmumu procedūru starpniecību. 8. 426 grozījums piemēram par to runā. E, te ir jābalstās uz zinātnisko ekspertīzi, mums šādas nav. Un nevajadzētu to visu tagad atstāt politiskās kaulēšanas ziņā. Es baidos, ja parlaments e, iesaistīsies šīs sarakstas e, izveidošanā, tad mēs vienkārši nonāksim politiskās debatēs, bet tam nav šeit nekāda uh, sākara par uh, pārdošanu internetā tieši saistē aizliegums par šādu zāļu antibiotiku pārdošanu tiešsaistē. Te mēs arī visi tam varam piekrist 705, 15, 11, 12, 14 runā par to. Tad daudzi vēlas to, eh, šo aizliegumu attiecināt uz antibiotikām un nevis uz recepšu zālēm, kā es to piedāvāju. Nu, ja mēs par to runāsim, jā. Uh, diskutēsim, raudzīsim, kur tad ir vairākums. Ļoti daudz grozījumi arī runā par 107. pāntu, kur tiek runāts par um, to, ka vetārstam būtu aizliegts uh, tirgot antibiotikas. Daži uzskata un tam piekrīt, ka nu, jāparedz labāk noteikumu, lai paredzētu tomēr šādu iespēju. Citi vēlas to pilnībā aizliegt. 600. Um, 99, piemēram, par to runā. Un noteikti mēs vēl arī vienosimies par kompromisiem, mums tad būs jāvienojas. Tad man arī prieks par vairākiem grozījumiem, kur mērķis ir uh, īstenot antibiotiku pārdošanu izsekojamību, par datu apkopošanu. Šie ir noteikti pasākumi, kurus es varu atbalstīt. Otra lieta farmakovigilance, zāļu uzraudzība. Tiek iesniegt vairāk grozījumi, lai atgrieztos pie riska brīdināšanas sistēmas, ko piedāvā komisija. No jauna iekļaujot uh, 271, 272, 273 grozījumi par to runā. RMM un par periodisku drošības ziņojumu izstrādi. Um, 653 par to runā un 497. Tad es arī esmu piedāvājis izmaiņas, lai varētu uz, palielināt šo uzraudzību sevišķi pirmajā šo zāļu tirdzniecības gadā. Jaunais vienkāršotais process ir vien no galven, viens no galvenajiem pasākumiem, lai samazinātu administratīvo slogu. Šeit mēs visi prasām, lai lietas tiktu vienkāršotas, lai lauksamniekiem būtu vieglāk. Taču ir jāatgriežas arī vēl pie šīs farmakovigilants procesa, kas ir mm, neefektīvs un dārgs. No vienas puses tātad būs jāsamierina šīs prasības pēc drošības, nekaitīguma, un no otras puses ir jāsamazina administratīvais sloks. Tātad Eh, protams, kas attiecas uz veselības aprūpi, mēs būsim ļoti strikti, bet ir jāatrod kāds kompromiss risinājums. To mēs tad arī darīsim. Par uh, produktu uh, raksturojumu, raksturojumu RCP, te arī strādāsim pie kompromisiem. Tātad mans priekšlikums harmonizēt nevis visu šo ECP, bet vismaz uh, izmantošanas nosacījums, ka šis priekšlikums tiek atbalstīts. Tad ir grozījumi, kas, tiek, kas piedāvā, lai, lai šī harmonizācija attiektos tikai un vienīgi uz produktiem, kas ir līdzīgi. Um, 517, 518, 519, un tas man liekas pieņemami. Ir citi grozījumi atkal, kuri vēlsiet tālāk harmonizējot arī uh, ECB kvalitātes daļu 516. Arī šo priekšlikumu es varētu balstīt. Es domāju, ka šeit noteikti mēs varēsim vienoties. Tālāk par procedūrām, ierobežotajos tirgos, ārkārtas apstākļi. Arī šeit es konstatēju, ka ir visai liels atbalsts eh, maniem priekšlikumiem kuru mērķis ir eh, procedūras padarīt elastīgākas. Tā būtu tiešām pievienotā vērtība inovācijas jomā. Jūs zināt, ka viens no mūsu mērķiem ir arī veicināt inovācijas. Lai AMM tātad ierobežoto tirgus dosie tiktu arī pārskatīt, cik pēc pieciem gadiem, nevis trīs gadiem. Lai arī tātad AMM būtu um, neierobežots, tad, kad tad šis dosie ir pilnīgs vai tad, kad ir kādi ārkārtas apstākļi, dati, kas tiek apkopoti produkta īstenošanas laikā, tātad uz vietas, lai šie dati varētu papildināt arī šīs uh, atļaujas pieprasīšanas dosjē. Ņem. Datu aizsardzība. Te bija maz grozījumu. Tādēļ es ceru, ka manis piedāvātais uh, priekšlikums uh, par uh, termīnu pagarināšanu antibiotikām, lielajām sugām, es ceru, ka priekšlikums tiks atbalstīts. No nu, FDD grupas ir kolēģi, kuri vēlējās, lai šī termiņa periodi samazinātos 443, 441 un citi grozījumi. Taču man tas liekas pretrunā ar ietekmes novērtējumu, kādu izstrādā Eiropas komisija, kuras mērķi ir veicināt inovācijas um, veterināro zāļu jomā. Par to noteikti diskutēsim, jo īpaši ar kolēģiem no FDD grupas par vidas aizsardzību. Citi kolēģi, tāpat kā es, arī uh, domāju par tādu monogrāfijas sistēmas iekļaušanu, vidas monogrāfija. Um, 479. grozījums komisijai prasīja arī e, nākamajā ar ziņojumu, ko nozīmē šāda sistēmas izveide. Daži atkal vēlas, lai komisija nāk klajā ar konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem par šo. Daži kolēģi ir tālāk nekā manis piedāvātais. Es uzskatu, ka pirms mēs ejam pa vienu vai otru ceļu vajadzētu veikt priekšespēti šādam pienākumam, redzēt, kāds ir pot, kāda ir potenciālā ietekme gan uz vidi, gan uz veterināro zāļu tirgu. Es e, negribētu būt tik pat e, preskriptīva kā citi no jums, bet es domāju, ka šeit mēs radīsim e, kopīgu viedokli. Tālāk par veterināro zāļu izrakstīšanu. Ir viedoklis, ka Eh, profesionāls vai kvalificēts eh, parakstīšanai parādītos un tiktu nomainīts ar jēdzienu veterinārs, lai tikai šis jēd, eh, termins varētu tikt izmantots. Tas ir arī vairākos grozījumos iekļauts. Es šap, saprotu šeit, kāda ir leģitimitāte prasītājiem, bet ir tomēr jābūt piesmodriem, jo Nedrīkstam aizmirst to, ka šis teksts regulēs produktu un nevis veterinārā ārsta profesiju. No otras puses, mēs zinām, ka pastāv liela daudzveidība starp dalību valstīm, piemēram, apvienotājā karalistē ir uh, atšķirīga sistēma e, personām, kas veic veterināru, e, nodarbojas ar veterināru ārstniecību, un mēs nevaram pieprasīt dalībvalstī pilnībā grozīt sistēmu, uz kur tā balstās. Tāpēc ir jāatrodas pareizais līdzsvars, kas varētu būt pieņemams dalībvalstīm šajā sakarā. Agri komiteja ir sagatavojusi kompromisu, manuprāt, kas ir labs pamats un pie kur mēs varētu strādāt mūsu komitejā. Tālāk par kaskādu runājot. Man vairs daudz nav palicis. Ir uh, skaidra vienprātība, kas izpaužas, lai noteiktu, ka kas kāda ir tāda, kā tā ir redzama pašreizējā likumdošanā attiecībā uz cilvēku ārstniecības līdzekļu izmantību pēdējā instancē. Pat tiek piedāvāts, lai cilvēka antibiotika izmantošana dzīvniekiem tiktu pakļauta iepriekšēji atļaujai no uh, nacionālajām uh, veterinārajām uh, lēmējiestādēm. Tas tas man uh, š, š, liktos prātīgi, pat ja īsti nav skaidrs, kā to ieviest praksē. Tomēr šeit mums nevajadzētu uh, radīt jaunas grūtības, bet tas būtu jāskat visiem kopā. Tālāk par homeopātiskiem līdzekļiem. Dažādi grozījumi eh, paredz tu veterinārijā to mm, lietošanu paplašināt vai atvieglot. Es neesmu pret to, bet man šis punkts priekšlikumā nelikās prioritārs. Varbūt es kļūdos, es eh, padomāšu varbūt sīkāk detaļās par šiem grozījumiem, lai ņemtu tos un citus vērā. Vēl citi jautājumi ir skatīti grozījumos, taču e, labprāt mēs varētu to izrunāt. Es pasvītroju to, kas ir visbūtiskākais šajā tekstā, un es domāju, ka mums nebūs lielu strīdu Tas jau ir eh, pozitīvs eh, solis meklējot kompromisu, un es ceru, ka mēs visi kopā un ar ēdu referentu varēsim eh, paveikt produktīvu darbu un ka pēc dažiem mēnešiem mēs būsim sagatavojuši tekstu, kurš būs viengabalains un kur apsveiks vislielākā daļa no mums. Katrā ziņā paldies visiem, kur strādāja pie šī teksta. Paldies un tagad. Dosim vārdu ēnu referentiem. Vispirms eh, Tanas Esku kungs no sociāldemokrātiem. Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Grozījumi, ko iesniedzu, ir paredzēti, lai referenti risinātu. A, antimikrobioloģisko rezistenci, kā arī harmonizācijas jautājums. Tāpat iesniedzu eh, grozījumus tiešsaistes iegādēji gan recepšu, gan bezrecepšu eh, medikamentiem piedāvāju opciju eh, marketinga autorizācijas turētājam ņemt attiecībā uz darbību harmonizāciju. Tas pozitīvi ietekmē gan tirgus autorizācijas turētāju, gan arī ilga termiņa uh, ilgā termiņā harmonizētās autorizācijas. Citi kolēģi ir tālākējoši un pieprasa harmonizēt pamatā līdzīgus eh, līdzekļus, kas ir izrādījušies bioloģiski ekvivalenti. Baidos, ka šeit varētu izveidoties dažādas grūti pārvaldāmas eh, līdzekļu grupas. No references saprotu, ka eh, vajadzētu harmonizēt uh, lietošanas veidus cilvēku un dzīvnieku veselības interesēs un dot iespēju uzņēmumiem padziļināt šo harmonizācijas procesu. Lielākā daļa grozījumu paredz uh, uzlabot medicīnas produktus veselības uzlabošanā. Uh, Eh, veterinārijā medicīnā lielākā daļa dalību valstu ir paredzējusi ierobežojums antibiotika izmantošanā. Tāpat ir grozījumi, kas attiecas uz ražošanu un izmantošanu vidē. Es redzu, ka pastāv vēlme ievies drošas aktualizācijas, eh, ziņojums, bet, manuprāt, tas nav vislabākais līdzeklis, jo mūsu mērķis ir samazināt administratīvo nastu. Manuprāt, pirmajos trīs gados autorizācijas turētājiem ir jāiesniedz farmako uzraudzības ziņojums regulāri pēc eh, līdzekļu laišanas tirgu, un šāda sistēma būtu efektīvāka, lai identificētu kādas nevēlamas vai pretējas reakcijas, vai arī pieprasītu veikt konkrētas darbības. Redzu, ka lielākā daļa grozījumu ir paredzēti e, šādā pat virzienā, un es ceru, ka mums izdosies vienoties par kompromisu grozījumiem. Tās ir manas galvenās e, piezīmes šobrīd. Paldies, turpina priekšsēdētājs no ECR grupas deputāts Pieka. Paldies, priekšsēdētāji! Grosse. Vēlējos pateikties arī Grosse tētis kundzei par paveikto darbu. Šis ir ļoti, ļoti nozīmīgs ziņojums. Nu jā, ir gan 3000 grozījumu iesniegt, un tas tikai pierāda, cik sarežģīts ir šis jautājums. Daži grozījumi ir līdzīgi, bet eh, vairāk ir tomēr ļoti, ļoti atšķirīgi. Tādēļ gribēju norādīt šeit uz vairākiem svarīgiem aspektiem. Mēs jau nerunājam tikai par dzīvnieku uh, veselību, mēs runājam par sabiedrības veselību. Jā, antibiotikas šeit ir nenoliedzami uh, jāpiemina. Vajadzētu būt ļoti modrai uzraudzībai, jo uh, anti, noturība pret antibiotikām kļūst aizvien uh, lielāka problēma, un arī tas ietekmē cilvēkus, jo vairāk lopi tiek barot ar antibiotikām, jo lielāka ir šī rezistence. Vajadzētu saprast, kurš tad lems, vai izmantot antibiotikas ārstējot dzīvniekus vai nē profilaktiski nevajadzētu atļaut uh, lopiem dot antibiotikas, bet uh, šeit ir tādēļ jāizstrādā ļoti skaidri kritēriji, kurš izsniegs šīs atļaujas un kādai, cik augstu kvalificētai ir jābūt šai personai, kas to darīs. Daudzās valstīs atbildīgais šeit ir tieši veterinārārsts. Mums, protams, ir jāatrod pietiekami labs kompromiss. Protams, šeit ir arī ļoti atšķirīgs uh, tiesiskais satvers dalību valstīs. Uh, antibiotiku mm, piešķiršanas kontrolēm ir jānotiek regulāri un jāskatās, vai patiešām ir piemērot atbilstīgi attiecīgajā brīdī lopam dot antibiotikas. Ir jābalstās uz konkrētiem faktiem un skaitļiem, un kontrols procedūrām ir jābūt gana caurskatāmām. protams, kontrolēm jābūt arī tādām uh, lietpratīgām un mērķtiecīgām. Mēs nevaram pārāk sarežģīt visu procedūru tā, lai beigās tur arī mm, nabaga lopkopi nevarētu to ievērot. Tālāk, ja mēs runājam par uh, dzīvniekiem domāto zāļu tirgošanu, protams, tas viss ir jākontrolē. Uh, Un jūs noteikti atceraties, cik eh, lieli ažiotāža valdīja ap akta un daudzi cilvēki bija nu dienas satraukušies par šo nolīgumu. Un gribētu te pieminēt vēl arī datu aizsardzību un patentu aizsardzību. Ja cilvēks ir kaut ko izgudrojis, tad, protams, ir jābūt tā, ka, patents viņ, ka, ka ar patenta palīdzību viņš šo izgudrojumu var aizsargāt un saņemt attiecīgo honorāru. Mēs arī zinām, ka ģeneriskās zāles eh, noteikti ietekmē cēnu veidošanas politiku. Uh, jāpadomā tātad arī par šādiem aizsardzības mehānismiem, kad eh, var atļaut izmantot ģeneriskās zāles un kad citas. Jāsaka, ka grozījuma priekšlikumi ir ļoti interesanti. Nu, daži ir pat tādi visai dīvaini. Piemēram, grozījumā ir runāts par aitām, un ziņojumā nekas par to vispār nav teikts, aitas tur nav pieminētas. Protams, šeit ir daudz tādu dīvainu grozījumu, kas nav īsti loģiski. Uh, Dati par antibiotiku izsniegšanu, protams, ir jāsaglabā, te tiek piedāvāti dažādi grafiki, dažādi termiņi, un tas viss man liek domāt, ka nebūs viegli vienoties par kompromisiem. Tur ir tādi daži ļoti, ļoti dīvaini grozījumi, tur tiek runāts par to, ka datus vajadzētu saglabāt līdz pat 18 gadiem vai pat vēl ilgāk to ir ļoti e, grūti saprast. Domāju, ka nu, būs gandrīz neiespējami par to atrast kompromisu. Gros teicis kundzes priekšlikumam par ilgāka laika atvēlēšanu, lai varētu vieloties par kompromisu grozījumiem, es pilnībā piekrītu. Nu, vajadzētu noteikt vēlāku termiņu. Tā tad nevajag varbūt par katru cenu mēģināt vienoties septembrī, varbūt oktobrs būtu veiksmīgāks. Polsens kundze. Tack så mycket och tack fru Gostedt. Du gör ett fantastiskt bra jobb. Och... Paldies, priekšsēdētāji. Grostēts kundze ir paveikusi lielisku darbu. Es nāku no lauksaimniecības komitejas, kur ir pieņemts atzinums pār šo uh, Uh, tekstu par veterinārajām uh, medikamentiem. Vēlos norādīt, ka mēs neesam visai tālu no tā, kas tika apspriests uh, tajā komitejā, agrī komitejā ir pienākums skatīt visu šo paketi no lauksaimnieku perspektīvas un ar lopkopju acīm. Uh, Mēs vēlamies, lai viss būtu pieejams un lai dalība valstis, kurās ir atšķirīgas sistēmas, lai izsniegtu un izdalītu ārstniecības līdzekļus, tagad nesakotu vienotam šablonam. Ir e, harmonizētas sistēmas e, ļoti labi, bet šeit ir runa par vienotu tirgu, kur ir jāmeklē vienoti noteikumi un ir arī taustāmas tiesības dalībvalstīs noteikt stingrākus noteikumus nekā kaimiņu valstīm. Tāpēc būs jāmeklē kompromisa iespējas, tas nozīmē, ikvienam būs nedaudz jāpiekāpjas. Svarīgi ir šī priekšlikuma sakarā. redzēt precīzu aprakstu tam, kas ir profilaktisks. profilaktiskai lietošanai ārstniecības līdzekļiem ir jātiek pieļautai ar. Jātiek pieļautai tikai ārkārtas situācijās, kā šeit tiek definēta uh, profilaktiskā nozīmēšana. Mums ir precīzi un detalizēti jānosaka, ko šādos gadījumos darīt. Mums ir jāsaprot tas, ka nevēlamies likumdošanu ar pelēkaļām zonām un e, tādiem jēdzieniem, kas varētu tikt interpretēti katram pēc saviem ieskatiem. Mēs vēlamies skaidrību šajā tekstā. Lauksaim niecības komitejā bija 39 balsis pār. Un tāpēc mūsuprāt teksts ir būtisks un mēs vēlamies, lai tiktu iekļautā sistēma ar uh, monogrammu, kas dod mums iespēju si redzēt lietas skaidri, jo no nu, viena, viena lieta ir redzē, vēlēties sistēmu, bet vēlēties vien, neno, gribēt vien nenozīmē, ka šī sistēma būs un darbosies un būs laba. Tas pats ir sakāms par mūsu pūliņiem, lai atvieglotu birokrātiju tīpašu, lai nebūtu tik izteikti liela nasta uz MVU un mazajiem uzņēmumiem, uh, un lai lauksaimniekiem būtu vienkārša pieeja medikamentam, kas uh, arī nav primitīvi, lai nebūtu jāsaskars ar medikamentu trūkumu. Tāpēc ir jāatvieglo birokrātija, bet nedrīkst veidot neskaidrās vai pelēkās zonas. Eh, uzskaidrs, ka tad, kad eh, teksts tiks nobalsots, tas būs labāks nekā sošais, un svarīgi ir zināt to, kā var pārvaldīt gan mūsu dzīvi, eh, mājlopus, gan birokrātus. Paldies! Konečnā kundze no goja grupas. Paldies priekšsēdētājiem! Es uzstājos kolēģa vietā, kurš nevarēja būt klāt šodien, bet dara zināmus savus aizrādījumus. Paldies referentam par uh, lielisko sadarbību un par uh, poliņiem, lai panāktu kompromisu. Domāju, ka tas mūs nekavēs skatīt lietas iekšēji, tiekoties ar ēnreferentiem, ekspertiem, lai varētu panākt labu rezultātu. Domāju, ka no goja grupas mēs varam atbalstīt šādu pieju, bet mūsu prāts nav vienkārši kompromisu panākt. Tomēr mēs atbalstīsim metafilaktisko aspektu antibiotikām elektronisko formātu. Pārbaudēm, bet arī tekstā mēs gribētu redzēt vārdu antibiotisks un nevis antimikrobu, un tāpat mūsu prāt ir jānomaina vai jāuzlabo atsevišķu jēdzienu lietojums. Piemēram, Atsevišķu jēdzienu gadījumā vēl eksperti diskutē par to, vai piedāvātās izmaiņas varētu tikt atrisinātas vienkāršākā veidā. Un šeit ir runa pār 77. grozījumu, 31. 32. taiskaitā. Mēs esam pateicīgi referentei par pieliktajiem pūliņiem un par ieguldīto darbu, bet arī domāju, ka vajadzētu atlikt uz vēlāku laiku termiņus, kas dotu mums iespēju turpināt uzsāktās pārdomas un labāk sagatavot mūsu atbildi, jo šis ir ļoti svarīgs priekšlikums un attiecas ne tikai uz dzīvniekiem, bet arī uz sabiedrības veselības aizsardzību, kas ir ļoti svarīga lieta. Paldies! Paldies un nākošais runātājs deputāte Rivazīņa. Paldies priekšsēdētāji, paldies! deputātei Grostētei, kura ir paveikusi šo ļoti lielo darbu attiecībā uz veterināro ārstniecības līdzekļu regulējumu. Uzstājos Martina Hauslinga vietā. De. Vispirms izteikšos par antibiotiku e, lietošanu. Mēs, protams, atbalstām tā aizliegumu profilaktiskā e, profilaktiskai lietošanai, bet ir jānošķir intensīva lietošana kādā fermā, un pēc tam ir uh, precīza lietošana kādas operācijas sakrā. Manā izpratnē tās ir divas atšķirīgas lietas. Mēs varam piekrist eh, punktuālai lietošanai, bet esam pret antibiotikām profilakses nolūkos. Tālāk par metafilaksiju runājot. Nevajadzētu ar to nomainīt profilaksi. Tas nozīmē, ja ir kāds dzīvnieks slims, tad nevajag to izmantot Eh, kā iegarstu, lai šo līdzekli administrētu visiem dzīvniekiem. Ir jāparedz metodi. Ja kāds dzīvnieks ir saslims vai divi vai trīs, tad ir jāparedz eh, ievietošana karantīnā, taču jārīkojas uzmanīgi, jo Met, no metafilaksijas var pāriet uz profilaksi, sakot, ka ir viens dzīvnieks ir slims, vienmēr kā dzīvnieks būs slims, un tāpēc nevajadzētu paredzēt metodi, kas attaisnotu antibiotiku administrēšanu visai fermai. Tālāk antibiotu saraksts, un šeit grosteicu skundze, gribu izstāstīt jums vienu lietu. Endokrīnie perturbātori. Ja parlaments nebūtu noteicis, E, pagaidu kritērijas, tad mēs e, neko nevarētu teikt pret endokrīnajiem perturbatoriem, jo pati komisija vēl nebija šo kritēriju listu sagatavojusi. Un zaļie grib piedāvāt izvēlēties prioritātes. SVO ir izteikusi šīs prioritātes antibiotika sakarā Un mēs parlamentārieši paņemsim eh, veselības organizācijas ekspertu sagatavoto listi un lūksim komisiju to papildināt. Pretējā gadījumā mēs nonāksim tādā pat situācijā kā ar endokrīnajiem perturbatoriem, kur komisija nekādu listi nav sagatavojusi. Lūk, Grausteic kundze, tāpēc ir šāds minimālais saraksts jāsagatavo tālāk. Ir jāsaņem informācija no lopkopjiem, lai mēs redzētu, vai pieaug vai samazinās antibiotiku eh, lietošana, tas attiecās uz ziņošanu. Tālāk par ietekmu uz vīdi. Kopš 2004.5. Eh, gada medikamentu ietekme tiek iekļautā izvērtējumā uz vīdi. Bet viss pārējais, visas aktīvās vielas, eh, mums nav nekas par to zināms, un es vēlos, lai Eh, farmaceitiskās laboratorijas veiktu izteiksmi visām aktīvajām vielām pirms 4.5. gada, lai mēs redzētu, kā tas ietekmēja augsni, ūdeni un tā tālāk. Tāpat trešajās valstīs ir ļoti daudz ārstniecības līdzekļu, kas tur tiek eh, izgatavoti, ir jāpastiprina kontroli pār tiem. Un visbeidzot, salīdzinošais izvērtējums Darba grupa pusdienas laikā sanāca kopā attiecībā uz salīdzinošo medikamentu izvērtēšanu, un pilnīgi noteikti jaunajiem medikamentiem ir jātiek salīdzinātiem ar esošajiem, un nevis jāsalīdzina tie ar placebo, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim e, tirgu ar e, tādiem e, līdzekļiem, kas ir gan ar lielākiem riskiem, gan ar papildus blakus eh, eh, par eh, ietekmi. Un visbeidzot datu aizsardzība. Grostēts kundze, tās bija garas diskusijas par medikamentiem, bet cilvēkiem paredzētiem. Uh, Un šeit ir jāparedz piekļuvi visiem datiem. Ja mēs vēlamies inovāciju, tad datu aizsardzībai ir jābūt atvērtai. Tas ir ļoti svarīgi, lai apzinātos riskus. Nevar Eh, vēlreiz apgalvot, ka dati ir eh, farmaceitisko uzņēmumu konfidenciāli dati. Mums ir jāuzlabo caurskatāmība gan un veselība gan patērētiem, gan eh, dzīvniekiem. Paldies, nākošais runātājs Pēričī. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos referentai Grostēt kundzei par līdz šim paveikto darbu. Mēs jau uzreiz sapratām ka komisijas mērķis ir palīdzēt rūpniecībai, lai būtu pēc uh, iespējas uh, efektīvāk izstrādāt zelstu, samazināt administratīvo slogu, līdz ar to arī, jā, mums ir prieks par uh, šo viesdienu. Mēs atbalstām, piemēram, zaļo priekšlikumu, kur tiek uh, uh, Tad uh, institūts šī iespēja izsniegt uh, licenci pēc tiem gadiem. Ja pēc pieciem gadiem nav problēmas un to var pārbaudīt, tad atkal tiek uh, šī licenci piešķirta uz ilgāku laiku pāri uh, antimikrobiālo rezistenci, intensīvā lopa kopība. Uh, nozīmē to, ka tiek izmantots antibiotikas, lai varētu būt pēc iespējas lielāka rentabilitāte. Uz to jau norādīja zaļo kolēģe. Vienmēr ir kāds slims dzīvnieks, līdz ar to. Uh, Antibiotika ir pilnīgi izplatīta, un pret to ir jācīnās, no tā ir jāizvērās mūsu grozīmā 152 aicinām progresīvi um, atteikties no veterināro antibiotiku profilaktiskās izmantošanas un pilnībā atteikties no šīs metafilaktiskās um, izmantošanas. Arī par veterināru ārstiem. Uzskatām, ka veterināri ārsti nedrīkst uh, tirgot recepšu zāles. Vai uh, arī mēs eh, minējām, ka jābūt ļoti skaidrām norādēm eh, par neizmantoto zāļu iznīcināšanu. Tad arī komisijas priekšlikums ir runā par dažiem eh, tehniskiem apsvērumiem, un kā es teicu, viņi arī šeit strādā industrijas labā, lai pēc iespējas ilgāk varētu izmantot patentu, izvairoties no tātad zinātnes jaunākajiem zinātnes datiem, tātad tehniskās rekomendācijas maksimums 14 gadi. Tehniskā dokumentācija. Paldies, Trunara kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, Grostets kundze. Es nevēlos te iesaistīties ar jums kādā polemikā. Mūsu grupa ir iesniegusi 49 grozījumus, kurus vispār neņemat vērā. Seši grozījumi attiecas uz uh, recepšu zālēm, ko izdod vetāra ārsti, un trīs grozījumi, ko jūs minējāt, vispār nav mūsējies. Ceru, ka jūs to nedarījāt speciāli. Uh, Par apvienotās karalistes komentāru. Tas nav pieņemami. To ņemot vērā, ka arī brītu gari var nonākt mūsu šķīvjos, kā jūs zināt, ka ne jau tikai vetārsti apvienotā karalistē izdod uh, receptus, bet arī uh, eksperti. Mm, nē, mēs nevēlētos atvieglot un uh, el, padarīt elastīgāk apvienotās karalistes sistēmu. Es ceru, ka jūs ņemsiet vērā mūsu komentārus. Paldies! Paldies! Līzi kungs. Jā, vielen dank, Giovanni. Paldies, Giovanni, priekšstādētāji, paldies Francozai Grostētei par patiešām labi veikto darbiņu. Priekšlikums ir īstenībā jau visai veiksmīgs, tur nekas tā pārāk uh, dramatiski nav jāgroza. Mēs noteikti arī varētu pārlikt uh, to visu uz vēlāku laiku, lai būtu vairāk arī e, brīvu brīžu kompromisiem. Bet, protams, arī iznākumam ir jābūt gana saskaņotam. Protams, arī mūsu laika plānojumam ar citām institūcijām jābūt gan paralēlam. Jā, man nav pārāk daudz laika, protams, atvēlēts tādēļ runāšu par uh, diviem galveniem jautājumiem. Visā visumā var atbalstīt uh, eh, Fransuāzas pieeju, bet gribēju tomēr pasvītrot sekojošo pirmām kārtām. Antibiotiku izmantošanas uh, pāraudzība veterinārijā. Komisija ir sagatavojusi labu priekšlikumu, bet to noteikti baidzētu papildināt. Komisija piedāvā visās dalību valstīs apkopot datus par to, cik daudz antibiotiku tiek izmantots lopārstēšanā, un tad uh, balstoties uz šiem datiem varētu uzlabot situāciju, bet, nu, jūs jau taču paši labi zināt, cik daudz laika tas prasa. Mums, nu, nu Nav jau tā, ka mēs varam tagad gaidīt desmit gadus, kamēr likumdošana būs īstenot, analizēta, nu, un tad varbūt kaut kas jauns radīsies tirgū, tad mēs tikai varēsim nonākt pie secinājumiem. Ir daudzi, daudz saimniecības, kur tiek antibiotikas izmantots lielos apmēros, tas, protams, neko labu nenodara un palielinās rezistence pret antibiotikām. Tādēļ. Mums ir jāsalīdzina dati un jāskatās, kuros uzņēmumos, kurās saimniecībās tiek izmantots pārāk daudz antibiotiku, un tad vajadzētu nākamais solis nozīmēt tādu stratēģiju, lai pārietu uz pakāpenisku samazināšanu, lai veterinārs varētu pateikt, nu, kāpēc es esmu izmantojis tik daudz antibiotiku un kā nākotnē tad to skaitu samazināt. Florence kungs, kas gad, gadiem ilgi ir bijis cūkopis, teica, ka ja mums ir tikai viens piegādātājs, eh, ja tikai, piemēram, arī piegādā viens uzņēmums, tad īstenībā ir daudz mazāk risku uz dažādām slimībām, jo tad arī daudz mazāk baktēriju un mikrobu nokļūst šajā saimniecībā. Un ja mēs runājam par tiem, kas E, izmanto daudz vairāk e, antibiotika, viņiem patiešām ir jāizdara secinājumi, nu tā nevar turpināt. Dārgie kolēģi, es pasakos arī kolēģiem, kas atbalsta man priekšlikumu, un mums, protams, ir arī labāk jāpārauga šī antibiotika došana lopiem. Uh, lauksaimnieki pamatoti mums uh, saka, jā, jā, ļoti jau skaisti, bet ja cilvēki, piemēram, nomirst no antibiotiku rezistences, tad varbūt arī, nu, cilvēka ārstēšanā šeit ir kādas problēmas. Francoāzas uh, eh, Grostetes uh, ziņojuma pamats, ziņojuma juridiskais pamats ir 114. pāns, vienotais tirgus un 118. cilvēku veselība. Ja cilvēku ārsti un veterināra ārsti pietiekam daudz ņemtu vērā šo problemātiku, un mums, protams, vajadzētu domāt arī par cilvēku veselību šajā aspektā. Mēs to nevaram visu paveikt viens dienas laikā, process ir gana piņķerīgs, bet mēs varētu vismaz kaut kādus minimālus pūliņus ieguldīt. Un komiteja priekšsēdētāja konferencē eh, tika arī runāts par komisijas darba programmu 2016. gadā un runājot par kopīgu parlamenta rezolūciju, mēs varētu arī apspriesties, eh, kā vairāk uh, pievērst uzmanību, kā uh, padomāt par uh, jaunu antibiotiku izmantošanu, gan ārstējot cilvēks, gan ārstējot lopus. Es esmu sagatavojis arī grozījumu, ko atbalsta daudzi kolēģi no dažādām grupām, dažādām valstīm. Īstenībā Tajās, tie ir tie divi būtiskākie aspekti, kas eh, man liekas ļoti svarīgi, un pēc eh, vasaras atvaļinājuma, nu, tad vajadzētu sākt strādāt uz vienošanās pusi. Paldies! Thank you very much, and now Miss Borzan. Ja, vielen Dank. Ich möchte dem, was Peter Liese. Paldies! Gribu pilnībā atbalstīt to, ko teica Pēters Līze. Als erstes möchte ich mich bei unserer Kollegin Françoise Grostet bedanken für die Arbeit, die sie erleistet. Gribēju pateikties Grostets kundzei par šo ziņojumu un grozījumu īstenībā pierāda, ka šis ir tāds pamatīgs cietais rieksts. Un es gribēju šeit runāt arī par homojopātiju par dabīgiem ārstniecības līdzekļiem. Es esmu arī iesniegus vairākus grozījumus kopīgi ar kolēģi par šo tematiku. vajadzētu izmantot arī uh, homeopātiskos līdzekļus ārstējot lopus. Protams, jaunajā likumdošanā to nevar tik vienkārši ieviest, jo dalību valstīs ir tādas dalību valstis, kur homeopātija vispār netiek atzīta ārstējot lopus, bet citās eh, savukārt tas tiek izmantots gana bieži un visai lielos apjomos. Piemēram, Vācijā ir tūkstošiem uh, lopu homeopātu, kas ar tādām alternatīvām dabīgām zālēm ārstē mājlopus un dzīvniekus, mums patiešām vajadzētu uzmanīties, mums nevajadzētu varbūt viņiem uzlikt tādu kā profesijas aizliegumu, lai uh, homeopātijas izmantošana uh, veterinārijā nekļūtu neiespējama. Uh, Un līdz ar to esmu arī iesniegusi dažus grozījumus. Äh, die gehen ähm, dahin, dass eben ähm homeopātiski līdzekļi īstenībā E, ir bezrecepšu medikamenti, un tātad to, tie ir parastie medikamenti atšķaidīti proporcijā 1 pret 10 tūkstoši, un ir jau arī veterinārā ārsti, kas dod lopiem homo, e, homeopātiskas zāles. Bet, nu jau, protams, ne katrs homeopāts automātiski ir arī veterinārārsts. Un šie līdzekļi nedrīkst būt recepšu medikamenti, jo šie a, dzīvnieku homeopāti, šī ir pavisam jauna profesija, un mēs negribam to nožņaukt jau pašā iedīglī. Un tad daudzi cilvēki vienkārši zaudēs darbu, bet viņi īstenībā, nu, lai kļūtu par šādiem speciālistiem, ir ieguldījuši daudz darbu un enerģijas. Uh, Protams, ja eh, šie līdzekļi nav, pārdota, nav pārdodami aptiekās, un ja tajā sastāvā nav spirta, tad tos, protams, drīkst pārdot bez recepts, un tā tam arī ir jāpaliek. Un homeopātisko līdzekļu iz, e, lietošana ir jāatvieglo runājot arī par tādiem lopiem, kas netiek. E, audzēti pārtikai. Protams, ja mēs runājam par to visu, nu nevajag būt tā, ka mēs varam saviem mājdzīvniekiem, lolojumu dzīvniekiem dot pilnīgi visu bez šķirošanas, bet ir arī daudz homeopātisku līdzekļu, ko mierīgi var dot sunīšiem un kaķīšiem, un to nevajadzētu nākotnē aizliegt. vēl tātad ārīgi lietojami līdzekļi, piemēram, lai lopus koptu, lai viņus tīrītu, lai koptu viņu spalvu, vilnu. Nu, to nevajadzētu, šādas līdzekļus nevajadzētu kategorizēt kā ārstniecības līdzekļus, kā zāles. Ja, piemēram, lops tiek tīrīts un šis līdzeklis tiek piemērots tikai ārīgi, uh, tas varētu arī šāda apstrāde palielināt dzīvnieku imunitāti. Ja mēs runājam par uh, homeopātisko zāļu lietošanu, jā, nu, tas ir jādara homeopātiem, bet veterinārā ārsti to nevarētu lēmt, kā Hoislinga kungs to saka savā grozījumā nu, tad jau veterinārā ārsts var pats to darīt, un nu, tad jau um, homeopātam vairs nebūs nekāda pamata darboties. Tātad, ja homeopātiskie līdzekļi ir atļauti, lai ārstētu cilvēkus un, piemēram, uh, tos atšķaidot, var izmantot arī šos līdzekļus dzīvnieku ārstēšanai, es lūgtu, lai jūs to ņemtu vērā un Mēs arī te runājam par tūkstošiem cilvēku nākotni. Nevajag eh, šo rūpalu iznīcināt. Nu jā, homeopātija visās valstīs eh, nav ļoti attīstīta, bet Vācijā tas ir patiešām bieži izmantots ārstniecības līdzeklis, un eh, šīs lauciņš turpina attīstīties, un tādēļ vajadzētu tam arī atļaut zeltu un plauktu. Paldies! Bordzans kundze, tagad. I try. Thank you, Mr. President. E, cijenjene kolegice i kolege, e, kao što znamo ova direktiva uređuje odnos... Godājumie kolēģi, kā mēs zinām šī direktīva attiecas uz veterinārajiem medikamentiem, bet es gribētu koncentrēties uz to sadaļu, kura uh, um, skar mikrobiotu būtisko daļu, pateicoties mūsu dzīvesveidam, mūsu uztaram, eh, lietas ir savā starpā cieši saistītas. Tāpēc antibiotiskie jautājumi jāsakārto vairākos līdzekļos. Šeit mums parad, pavars liela iespēja saglabāt antibiotiķu efektivitāti. Es gribētu piedāvāt ap 20 grozījumiem, jo vajadzētu labāk atsevišķus elementus definēt, cita starpā tā daļa, kura aiz attiecas uz um, antibiotiku aizliegumu lokopiem, varētu darboties retroaktīvā vietā piemēram, attiecībā uz tiem antibiotiķiem, kas jau tiek pārdoti. Tāpat vajadzētu varētu ierobežot pārliecīgu šādu ārstniecības līdzekļu tirzniecību tiešsaistē. Ir jāsaista antibiotiķi ar veterināru ārsta recepti. Tas ir, vien, tam ir jābūt vienīgam veidam, kā tos iegūt, un tāpat arī ir jāmazina iespēja, lai šādu recepti varētu eh, izsniegt elektroniski. Tā, lai eh, atvainojos, ir jāparedz iespēja receptis sniegt elektroniskā veidā. Tāpat ir jādefinē labākā veidā medikamentu atlases process, eh, eh, kas paredzēti dzīvniekiem. Tas būtu nozīmīgi Eiropas līmenī, un tāpēc ir jānoliek pie malas ikvienas aizdomas par interešu konfliktu. Tas nozīmē, ka personas, kas īsteno profesionālu aktivitāti un pēc tam piedalās padomēs, kuras lemj par medikamentu autorizāciju, nedrīkstētu tādās piedalīties. Paldies! Paldies! deputāte Ajuso. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies deputātei Grostetai par paveikto darbu, apsveicu viņu šajā sakarā, jo šis temāts ir svarīgs un arī grozījumu skaits, kas viņai bija jāpārvalda, ir milzīgs pilnībā piekrītu tam, ka ir jāparedz nepieciešamais laiks. Mēs esam gaidījuši no 2001. gada jaunai regulai bet svarīgāk ir tas, lai kompromisa grozījumi būtu maksimāli visaptverošas un arī tas um, tikai uzlabos situāciju. Es atbalstu praktiski visu deputātes Grostets sacīto, bet vēlos pasvītrot arī to, ka ir ja aizliedz tieši saistē šādu uh, medikamentu uh, uh, pārdošana un jebkura veida krāpšanās ar to. Tāpat arī ir jādomā par šādu līdzekļu aizliekšanu profilaktiskajā ārstēšanā. Un arī jāapzinās, ka mēs runājam par ļoti plašu medikamentu izmantošanu lauku vidē Pats svarīgākais šajā eh, regulā ir zāļu izmantošana lopkopībā. Par eh, kaskādu ļoti svarīgi ir eh, ņemt vērā 2001. gadā direktīvā teikto, kuri definēti produkti veterinārai un cilvēku lietošanai. Tālāk par farmako uzraudzību. Šī jaunā signāla sistēma nav. Ir papildinoši, un es domāju, ka ir jāpatur uh, sistēma, kāda ir šobrīd, lai pastāvētu minimālā farmako uzraudzības sistēma. Un visbeidzot, tā kā mēs runājam par homeopātiju, būs jāparedz kaut kas paralēls, līdzīgs cilvēku homeopātijai, un arī jāapzinās, ka veterināri ir dzīvnieku ārsti, sagatavoti cilvēki, un mums ir viņiem jāuzticas un nevis jānorāda, kas viņiem ar katru dzīvnieku būtu jādara. Paldies! Un tagad dākošais uh, runātājs deputāti Kavis un Ruisa. Paldies, priekšsēdētāji! No manas puses eh, dažas piezīmes, eh, jo ir iesniegti vairāki grozījumi. Pirmkārt, vēlos pasvītrot, tāpat kā kolēģi Borsāna, to, cik svarīgs šis jautājums ir cilvēku veselības ziņā. Antimikrobiālā rezistence ir problēma, ar kur mēs saskaramies eh, modernajā medicīnā un to nereti izraisa nepamatots antibiotiku uh, eh, lietojums, un tas arī izraisa nozīmīgas izmaksas cilvēku veselības aprūpē. Nesen šajā sakarā bija debates, un es domāju, ka mēs šo problēmu apzināmies. Es varu apzināties, kādas intereses ir lopkopības nozarei, bet es nedomāju, ka viegli prātīga lietošana bez protokola būtu uh, pieļaujama. Es nevaru izprast, ka antibiotiku lietošana lopkopībā, neapzinot tās, slimību cēloņus, būtu pieļaujama. Mums ir jā, jāpieprasa un jāpasvītro vairāk šāda izpētē dzīvnieku slimību ziņā, un es esmu pret eh, viegprātīgu vai nepamatotu antibiotiku lietošanu. Un tāpēc uzskatu, ka ir arī jāpagarina termiņu diskusijām, un jā, kā jau norādīja kolēģe Borsāna, ir nepieciešams uh, lielāks ierobežojums un lielāka kontrole uh, šādu medikamentu izmantošanai pie dzīvniekiem. Runājot par veterināriem, mēs apzināmies, ka nevienmēr eh, šie līdzekļi tiek eh, parakstīti, un dažkārt ar vienu simptomu tiek ārstēts viss eh, ganāmpulks, un tas ir jāapzinās, ka šāda problēma pastāv. Tāpēc mums ir jārīkojas pietiekami rūpīgi un piesardzīgi, jāapzinās, kādi ir izaicinājumi uh, sabiedrības veselībai, kas ir ļoti nozīmīgi. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tagad vārds komisijai. Un komisijas vārdā izteikties eh, Rīskungs. Lielas paldies! Paldies referentē, Grustēts kundze, Jāna referentiem. Paldies eh, deputātiem par interesantajām debatēm. Man ir daži komentāri par eh, jaunākiem noteikumiem. Sāksim, notikumiem sāksim ar definīcijām. Kā jau teicu, mums ļoti liels prieks negadījumu šajās diskusijās palīdzēt tēmai ar uh, jaunākajām definīcijām jādara viss, lai definīcijas būtu precīzas un lai tās nemainītos procesa laikā. Vajadzētu izvairīties no izmaiņām definīciju jomā. Vairāk komentāri par antimikrobiolu, makrobiolāro rezistenci. Vēlētos norādīt uz to, ka dalību valstīs var iekļaut uh, noteikumus uh, šai sakara, cik vien tiek ievērots līgums, ņemot vērā dalīto kompetenci. Tad arī piekrītam tam, ka ir nepieciešami pēc iespējas precīzāki dati par antikorupciju Eh, mikrobiālo zālu izmantošanu, kā to jau minēja vairāki arī deputāti. Taču dalībvalstīm ir grūtības ar šo datu apkopošanu. Tādēļ ir jānosaka prioritātes. Tādēļ piedāvājam koncentrēties uz eh, tīrdzniecības datiem un antimikrobiālo zāļu izmantošanu. Nākt klajā ar konkrētu rīcības plānu, kā, to, kā izmanto šos datus, ka tie tiks apkopoti. Tālāk nosacījumi par antimikrobiālu izmantošanu veterinājā zālēs. Īs komentārs par tirdzniecību tiešsaistē. Šeit mēs runājam par to, kā reglamentēt aptiekas. Tad arī jāmin tas, ka esošajā situācijā Antimikrobiālie zāles cilvēku ārstniecībai var iegādāties internetā. Drīzāk problēma ir sistēmā. No vienas puses atļautās aptieks Tad arī elektroniskās receptes nākotnē, kā tiks izmantotas. Profesionālai reģistri tikt sasaistīti savā starpā datu analīzi, lai nevarētu ļaunprātīgi izmantot šo sistēmu. Par veterinējām zālē, um, receptēm piekrītam Grosets kundzei par to, ka šeit mēs uh, nosakām noteikumus produktiem un nevis profesijām. Kvalificētais personāls šī definīcijas domā, jā, ir labākais iespējamais risinājums. Uh, on the labeling, I, uh... Par uh, marķējumu. Es. Uh, aicinātu noteikti pēc iespējas vienkāršākos marķē, vienkāršākās marķējuma prasības, lai novērstu slogu. To mēs redzējām arī ietekmes novērtējumā, ka piedāvātā sistēma ir labākā. Par vidas riskiem Mēs piekrītam tam, ka nav nepieciešams atkārtot pētījums, ja zinātniski tas netiek pamatots, un komisija ir gatu, gatava arī domāt par realistisku priekšlikumu, lai sasniegtu šo mērķi, lai būtu viena monogrāfa sistēma. Par harmonizāciju mēs uzskatām, ka harmonizācija ir neatņemama iekšējā tirgus sastāvdaļa. Tā ir jāpiemēro lielākai daļai produktu. Pieņemam zināšanai arī dažādos, um, dažādos um, grozījumus, kur tiek runāts par harmonizāciju. On pharmacovigilance, because it was also quite, quite important. Uh... Tātad um, komisija uzskata, ka šis beidzīgi nauda action ir jāierobežo. Ja pieņemam zināšanai visus priekšlikums par termiņiem. Jāsamazina ir administratīvais sloks attiecībā uz farmakovigilanci. Jābūt konsekventiem, kombinējot divas sistēmas, radīs lielāku slogu. Nebūs tik efektīva visbeidzot. par šo kaskādi. Arī pieņemam zināšanā jūsu grozījumus par eh, cilvēku zālē, zāļu izmantošanu kā pēdējo līdzekli. Taču komisija uzskata, ka tā saucamā eh, vecā kaskāde um, to nevajadzētu no nu, jauna iekļaut. Veterinārstiem ir jābūt brīvai izvēlei attiecībā uz zālēm, kas ir pieejamas um, viņa dalību valstī un citās dalību valstīs, ir galvenie komentāri. Thank you very much. I think... Paldies. Varam noslēgt uh, debatas, došu vārdu referentei. Ja jums ir kā noslēdzoši vārdu, lūdzu. Protams, priekšsēdē paldies, izteikšos īsi, bet nu mēģināšu pēc iespējas precīgāk, precīzāk atbildēt kolēģi jautājumiem, pateicos uh, viņiem par komentāriem. Vispirms uh, kolēģis no sociālistu partijas ēnu referents. Jā, man tiešām liekas, mums nav ļoti liela viedokļa atšķirība, izņemot šo ECP. Arī es piekrītu attiecībā uz farmakovigilāns, to, ko viņš piedāvāja, ko viņš teica. Komisija nāk uz klājā ar labiem vienkāršošanas priekšlikumiem un nekādā gadījumā nevajadzētu atgriezties pie priekšējās situācijas. Kopumā es varu piekrist visiem komentāriem, kurus jūs minējāt. Es domāju, ka noteikti mums izdosies sadarboties, lai nonāktu pie labiem priekšlikumiem. Pieka kungs, referents EKR vārdā. Viņš laikam ir devies prom, bet nu es mēģināšu viņam atbildēt tik un tā ceru, ka cilvēki nodos viņam manu atbildi, jo arī kopā ar kolēģiem es uzskatu, ir svarīgi cīnīties pret uh, rezistenci antibiotikām, ja ierobežo antibiotika izmantošanu, tas ir pa, pašsaprotam par farmakovigilanci, par risku brīdināšanu sistēmu, tā ir ļoti laba garantija. Tomēr ir jāuzsver uh, tas, kā tiek uh, īstenot šī sistēma, lai šī riska brīdinājuma arī tad tiktu mm, izmantot. Tad uh, par uh, šīm aitām viņš brīnījās par dažiem grozījumiem. Atgādinu, kā ir Eiropas zāļu aģentūras ziņojums, kur tiek tātad nošķirtas saitas, kas tiek audzētas gaļai, un tā ir lielākā daļa, un tad ir aitas kas tiek izmantotas, lai iegūtu pienu. Lūk, tā ir šī Polsins kundze arī jau prom. Bet nu paldies par atbalstu. Viņa tiešām ir veikusi lielu darbu lauksanacības komitejā, lai rastu konverģenci. Agrikomitejas nostāja. Uh, nav tāda, kas sārežģīs mūsu darbu šeit NV komitē. Nē, gluži pretēji, tas tikai apliecina mūsu darba pareizību. Paldies viņai! Piekrītu arī par antibiorezistenci. Eiropas komisijai vēlos norādīt uz to, ja Eiropas parlaments ir iesniedzis tik daudz grozījumu, tad tas nozīmē, ka Eiropas parlaments vēlas iet tālāk. Uh, Un te mēs nepiekāpsimies pie vairākiem punktiem, lai ko teikt Eiropas kazīm. Mēs nepiekāpsimies, gluži pretēji, mēs esam šeit, lai aizliegtu tur, kur tas nepieciešams, atvieglot tur, kur tas ir nepieciešams. Nekādā gadījumā mēs nepiekāpsimies ar ļoti svarīgiem elementiem, veselības aprūpi, kas neatiec tikai uz dzīvniekiem, bet arī uz cilvēkiem. Līdz ar to es pateicos visiem kolēģiem, kas ir pauduši savu atbalstu. Uh, Šajā manā uzskatā nostājā attiecībā uz komisiju, attiecībā uz padomu un dalību valstīm tiešām mums ir jāparāda mūsu griba iet un strādāt pie šiem jautājumiem. Ir tālāk. Jānosaka kopīgi noteikumi. Un arī jāpaskaidro tas viss dalībvalstīm, lai dalībvalsts piemērot šos noteikumus. Piekrīt Posens kundzei precīzi jārunā par definīcijām, par izņēmumiem. Viņa pati teica, ka nevajadzētu šeit atstāt pelēkās zonas, un es pilnībā viņai piekrītu. Tādēļ es arī saku, mums ir nepieciešams skaidrs teksts, efektīvs teksts. Tad es arī pilnībā varu piekrist viņai par monogrāfijas sistēmu. Uz, es uzklausīju kolēģu komentārus, kolēģi, kuriem ir atšķirīgi viedokļi. Tomēr es uzskatu, ka sākumā ir jāļauj komisijai izstrādāt un izskatīt, cik uh, īstenojams šis ir priekšlikums, un pēc tam būs uh, termiņi, kā tiks izstrādāt šis pētījums, un tad mēs par to vispār runāsim. Goe pārstāve. Varu piekrist arī viņai par antimikrobiālām šīm zālēm antibiotikas un antimikrobiālās zāles. Tad antimikrobiālās tas kaut kas plašāks. Arī tur iekļaujas antibiotikas, antiprotozoēvi, um, antivīrus zāles un tam līdzīgi. Šeit jārunā ļoti precīzi. Vezīkundze par profilaksi. Protams, ka to nevar izmantot uh, kā rutīnu, bet te mēs taču visi esam vienis prātis un vēlos to vēlreiz uzsvērt. Pilnībā to aizliegt, es nedomāju, ka tas ir īstenojams praksē. Es piekrītu. Uh, ka antibiotikas ir jāizmanto tikai tad, ja nav citu iespēju, citu alternatīvu risinājumu. Tomēr jāparedz arī, ka kādā brīdī ir nepieciešams izmantot antibiotikas. Jābūt arī labai praksei, paraugpraksei, lopkopībā, izolēt dzīvnieku no um, uh, ganāmpulku un tam līdzīgi tam piekrīt. Par kritisko antibiotiku sārakstu. Nu, protams, mums ir jāsadā kritēriji, kam jāatbilst šim sārakstam. To es arī darīju savos grozījumos 38 un 39. Godīgi sakot, es vēlos rēķināties paļauties tikai un vienīgi uz zinātniekiem, lai viņi nosaka, kādas antibiotikas jāiekļauj šajā sarakstā Nu, iespējams, ka te mūsu viedokļi šķelsies. Par datu aizsardzību. Es nevēlētos, lai šeit būtu kādi pārpratumi. Kad es runāju par datu aizsardzību, es runāju par tīrdzniecības datu aizsardzību. Par komerciālu ekskluzivitātes piešķiršanu, kas tiek uh, veikta, lai veicinātu inovācijas, ir reāla problēma. Mums nav jaunu zāļu. Un Es šeit nerunāju par datu aizsardzību, tā kā mēs to saprotam parasti, un arī apliecinu Rivazī kundze, jā, ka es piekrītu tam, ka ļoti svarīgi nodrošināt caurskatāmību. FDD kundze. Par uh, patentiem mums ir jāveicina inovācijas. Durnāno kundze. No tūkstošu grozījumiem es neesmu, jā, es necitēju visu grozījumus, nu piedodiet. Katru reizi es vēlējos minēt tikai atsevišķus grozījumus un citi. Es te nenošķīru politiskās grupas, eh, tam līdzīgi. Par apēko karalisti. Durnāno kundzes arguments par apēko karalisti. Viņiem nav elastīgāku noteikumu veterinārijā jomā, gluži vienkārši. Blakus vetārā, veterinārajiem ārstiem viņi arī paredz citas kvalificētās personas, kurām ir licences, kas, un tādējādi viņi var parakstīt zāles. Tātad nevis ASV, bet tā pie tā karaliste. Viņi var turpināt īstenot šo sistēmu. Manuprāt, šī sistēma ļoti nopietna pamatot. Man nav ne mazākās vēlēšanās upurēt kvalificētus profesionāļus, viņi pie viņiem šī sistēma darbojas labi, taču viņi nevar pārakstīt antibiotikas, tas ir ļoti svarīgs elements, un man neliekas, ka šī sistēma būtu īpaši bīstama. Ir jārespektē tas, kas notiek apjūtā karalistē. Vazikundze, es. Uh, neatbildēju uz visiem jūsu jautājumiem par ietekmi uz vidi pētījumu. Varbūt, ka jūs jautājums ir nedaudz par tālu, jo tādā gadījumā no tirgus būtu jāizņem vairāki produkti. Bet tas nav tas, ko mēs vēlamies. Par ietekmes novērtējumiem. Jā, piekrītu, ka eventuālās monogrāfijas gadījumā tādi ir nepieciešami, bet sistemātiski pārvērtēt produktus, kas jau ir tirgū, manuprāt, tas būs kaut kas ļoti smagnējs. Visbeidzot, Hauslinga kungs arī nāca klajā ar ļoti interesantiem priekšlikumiem par izmešiem vidē ka tiek ražot jauni produkti, bet šeit jau mēs tad nerunājam par veterinārajām zālēm, nē, tad mēs vairāk runājam par atkritumu ap, pārvaldību. Tas ir ļoti interesanti, bet manuprāt, tas īsti neatiec uz šo tiesību aktu līzekungs. Ļoti interesants jūsu grozījums, kura mērķis ir izmantot dātu datus par antibiotika izmantošanu un tirdzniecību, lai varētu izstrādāt rekomendācijas lopkopiem vetārstiem. Esmu pārliecināta par to, ka ēmanu e būtu tā aģentūra, kurai būtu jāveic šis darbs. Nacionālās iestādes, domāju, šai sakarā būtu daudz kompetentākas, jo tās ir tuvāk realitātei. Tad arī par to, ka šī šie pasākumi jāpiemēro cilvēku zālēm, tam arī piekrīta, bet kā dzīvnieku zālēm. Tālāk par homeopātiju piekrītu. Jā, man tas likās sekundāri. Nu, ļoti labi, jūs to visu uzsvērāt, es vēl pētīšu. Jo home, homeopātijas ārstniecība, nu, man tas tā satrauc jo šis dziednieks, Nu, varbūt tas jānotiek Vācijā, bet Francijā tam ir tāda slikta pieskaņa. Vajadzētu homeopātijas dziednieks, un nu, varbūt vajadzētu vienoties par tādu terminu, jo nu, Francijā tāds dziednieks ir tāds guru, nevis uh, profesionāls uh, uh veselības uh, nozars darbinieks. Aizu kundze, paldies! Piekrītu par jauno farmakovigilants sistēmu, tā ir nepieciešama. Es nedomāju, ka Eh, jāizveido sarežģīta sistēma, periodiskajos ziņojumos netiek runāts ne par kādu izsekošanas pasākumu, jo tur nekāda nozīmīga nav. Tādējādi es domāju, ka jānāk lajā ar citu priekšlikumu, kas būtu efektīvāk. Bet es saprotu jūsu satraukums par sistēmu, kas būtu balstīta tikai un vienīgi par riska um, paziņošanu. Nu, šķiet tas arī viss, varbūt neatbildēju uz visiem kolēģi jautājumiem, iepriekš atvainojos. Ja Lai nu kā, esmu jūs rīcībā, darīsim visu, ko varēsim. Atvainojiet, ka bija tik gari, bet vēlējos atbildēt uz visiem jautājumiem. Un varbūt uz jautājumiem, kuriem neatbildēju pietiekam precīzi, piedodiet jau man. Thank you very much for your... Paldies. Paldies par jūsu atbildi. Mēs nevaram tagad vēl grafiku nosaukt, jo, protams, tas ir atkarīgs no tā, par ko mēs vienosimies. Ja to esam tagad aplūkojuši, nākamais darba kārtības punkts, numur 12. Dalību valstu iespējas ierobežot vai aizliegt GMO pārtikas un eh, barības izmantošanu to teritorijā. Tātad mums ir šis ziņojuma uzmetums, un tagad es pārvērtīšos no priekšsēdētāja referentā, lai jūs iepazīstinātu ar pagādējo uzmetumu. Un tagad runāšu itāļu valodā. Recorderete. Kā jūs noteikti atceraties, 22. aprīlī 2015. gadā Komisija nāca klajā ar ziņojumu lēmu pieņemšanas procedūras pārskatīšanu attiecībās ģenētiski modificētiem organismiem. Iesniedz priekšlikumu regulēru, ko groza regulu 1829-2003 attiecībā uz iespēju, ka dalība valsts var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un bārības lietošanu savā teritorijā. Priekšlikumā komisija ierosina attiecībā uz ģenētiski modificētu pārtiku un barību veikt grozījumus, kas līdzīgi nesen veiktiem grozījumiem šajā direktīvā attiecībā uz ģēmo, kuri paredzēta audzēšanai un atļauj tās atsumo opt-out. Uh, Mēs vēlējāmies tātad padziļināt šo jautājumu, un tad arī mēs aicinājām Andru Kaitis kungu, komisāru, iesaistīties šeit NV komitejā, lai mūs iepazīstinātu ar priekšlikumu. Tas arī notika 8. jūnijā. Tad um, arī piedalījās rodāts kolēģi, bija daudz jautājumu, viedokļu apmaiņa ar visu ķēmeni mm, kolēģiem debašu laikā, kā jūs atceraties, daudzi pauda nopietnas bāžas, cita starpā attiecībā uz ietekmes novērtējuma trūkumu. Dalībvalstu veikto pasākumu atbilstību iekšējam tirgum un PTO noteikumiem, kā arī priekšlikuma praktisko piemērojamību. Citi pauda neapmierinātību ar to, ka komisijas priekšsēdētājs Junkers ir atkāpies no sākotnējās apņemšanās pārskatīt pašreizējo lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz ģēmo. Kopumā visas politiskās grupas arī uh, vienojās par ļoti kritisku attieksmi šo priekšlikumu. Šajā sakrā Arī tad es piekrītu viņu paustajām bažām par to, ka uh, kāds varētu būt iespējams alternatīvu opciju sekas. Esmu arī kritiski izvērtējis arī to, ka pēc daudziem eh, gadiem esam izveidojuši iekšējo tirgu, jā, bet, nu, eh, tādu ļoti raibu, kur katra dalība valsts var veikt savu izvēli. Un tad arī gadījumā, kur dažām valstīm ir jābloķē, uh, arī šo preču aprite, eh, tas rada problēmas. Tad arī mums bija arī jā, robežko, problēmas ar robežu kontroli. Esam daudz strādājuši pie tā, lai atcētu robežas, taču, nu, atkal no jauna ar šo priekšlikumu tika piedāvāts ieviest robežu kontrolas. Tad, uh, procesi bijis visai eh, efektīvs jo gala beigās eh, mēs tagad runājam par konkrētu priekšlikumu. To, ka tiek noraidīts eh, komisijas, eh, noraidīt komisijas attieksme. Nu tad arī raudzīsim procedūras gaitā, vai ir vienota nostāja par šo, vai arī ievērojams šķēļas viedokļi mūsu komitejām. Nu ko, tagad vārdu dodu dažādu politisko grupu pārstāvjiem. Vārds Balaškungam, S un D. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies referentu par šo jautājumu. Tā verifikācija, ko jūs eh, veicat šodien, tā pastāv attiecībā uz komisijas priekšlikumu noraidījumu. Kāpēc? Tad vispirms daži atgādinājumi. Mēs īsti labi neizprotam juridisko drošumu, ko dod šis priekšlikums. Tas viss ir samērā sarežģīti, bet kamēr nav zinātniska pamatojuma, lai noraidītu ģēmo izmantošanu, ir jāatrod citi juridiski līdzekļi, un tas kļūsta visai neskaidri ar noteikumiem, kas pastāv šodien iekšējā tirgu un preču apriti. Tam nākošais elements ir šī priekšlikuma īstenojamība. Jūs atgādināt, ko mēs veidojam, veidojam robežas iekšējā tirgus robežās, ekskluzīvi ģēmo par ģēmo jautājumu, un mums ir jānoskaidro, vai šīm robežām ir jābūt arī ārējām. Lūk, tas ir praktiskais aspekts, kas ir visai apstrīdams komisijas priekšlikumā. Un tālāk liela problēma ar jēdziena nozīmi. Nav īsti saprotams, kas ar to tiek domāts atsevišķiem um, uh, pārtiks veidiem, um, dzīvnieku pārtikai, vai, viss, vai tas attiec uz jebkuru uzturu, viss ir ļoti neskaidrs. Tomēr priekšsēdētāji ir viens elements, kas ir jāpievieno. Var pastāvēt liela neskaidrība šobrīd par ģēmo un to lietošanu šodien, jo dzīvnieku barības ziņā. Mēs zinām, ka masveidā no daudzām valstīm tiek importēti ģēmo produkti. Un ja mēs šo priekšlikumu noraidām, un tas mums ir jādara, tad komisija ir jāuzrunā, uzdodot jautājumu, kāda ir šodien Eiropas Savienības stratēģija, lai kļūtu par pašpietiekamiem attiecībā uz uh, Eh, proteīnu saturošiem augiem, lai nodrošinātu dzīvnieku barību bez ģēmo importa, lai mēs nenonāktu liekulībā, kur mēs um, kaut ko aizliedzam, bet bezsaprātīga pret priekšlikumā. Šodien nav runa par to, vai mums vajadzētu pieņemt vai noraidīt vai grozīt šo priekšlikumu, bet pēc tā noraidīšanas ir jāpiedāvā uh, Eh, kaut kas. Noslēgumā komisija eh, ir, eh, ja nu priekšlikums tiek noraidīts, jāatgriežas pie temata, lai lēmtu par to, kāda ir šobrīd pārtiks neatkarības stratēģija, kas dotu iespēju neiz, neimportēt ģēmo, otrkārt, kāda stratēģija komisijā būtu, lai juridiski dalībvalstīm vai sev nodrošinātu iespēju aizliegt šos ģēmo, un visbeidzot, kāda ir situācija ar starptautisko tirzniecību un notiek, noteikumiem, un šeit es domāju taiskaitā un ekskluzīvi transatlantisko nolīgumu. Paldies, un nākošais runātājs Demes Megers. Dank u wel. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Referenta kungs, jāsaka, es baidos nedaudz atkārtot jūsu sacīto, tādēļ runāšu lakoniski. Tad, kad tikāmies ar komisāru 8. jūnijā Strasbūrā, mēs jau viņam uzdevām jautājumus par komisijas priekšlikumu, tajā skaitā jautājumus par uh, š, to, ka tas neatbilst uh, iekšējām tirgum un PTO. Un jāsaprot, ka jābūt arī ietekmes izvērtējumam, sižets ir gala jūtīgs un sarunu laikā bija eh, ļoti liela, ļoti labi saredzams, ka komisijas priekšlikums eh, visām politiskajām grupām sagādāja liels eh, galvas sāps un nepatiku. Un jāsaka, ka arī lielākais vairākums nav pārāk entuziastiski noskaņots. Uh, vēl tā maigi izsakoties. Protams, mums nevajadzētu tagad no jauna diskusijās iesaistīties. Jūs labākos un būtiskākos argumentus ļoti labi e, rezumējāt, un mums vajadzētu atdot atpakaļ šo komisijas priekšlikumu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Meisners kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies referentam. Ziņojums ir ļoti īs kodolīgs, nu, tieši minēto iemeslu pēc, bet man jau ir jāsaka kaut kas pašā sākumā. Nu, jāsaka, ka par GMO tiek diskutēts ļoti emocionāli, bet tad, kad šeit beidzot ir tāda lietišķa pieeja, tad uh, visi par to strīdas, ir jāizmanto arī zinātniski atzinumi, kolēģis kolēģis no SD teica, ka barībā ir ļoti daudz ģēmo un kā, kurš par to ir uztraucies, neviens. Mums vajadzētu atrast kaut kāds risinājums, vajadzētu to samierināt ar Eiropas politiku, ar vienoto tirgu, ar tā principiem. Daudz argumenti jau izskanēja un jāsaka, ka izmantošana šeit īsti labi nav definēta. Kas tad tas ir? Te ir, ir arī dažādi vispārīgi. Uh, juridiski termini minēti, tā tad neatliekami iemesli, nu viss tā ļoti izplūdušā veidā. Es uzskatu, ka tas mums vispār neko nenu, nelīdz un tas nāktu tikai par ļaunu vienotajam tirgum un Mūsu referents jau to pietiekami labi ilustrēja, un ja mēs runājam par atļaujām ģēmo audzēšanai, tur jau bija milzīgas problēmas to visu saskaņot ar vienoto tirgu, un es nav jau arī robežu kontroli, kā tad mēs to visu varētu īstenot un pārbaudīt. Nu, tas jau vienkārši nav iespējams, manuprāt. Un tā tad, kāpēc vajadzētu tad kaut ko pamatot? Un varu īstenībā nonākt pie līdzīga secinājuma kā ALDE grupas referents, referent, kungs jūs teicāt, ja mēs noraid, ka vajadzētu noraidīt, bet ja mēs noraidīsim, tad jau nekas nebūs, nekas nesakos tam visam, mums vienkārši jāpasaka, tā tas neies cauri. Es uzskatu, ka šis komisijas priekšlikums ir tāds, nu, par roku galam sagatavots un tieši tādēļ Eh, ir tā, ka dalība valstis eh, šos procesus Eiropas eh, pārtiks nekaitīguma aģentūrā regulāri bloķē. Mums vajadzētu patiešām, ja mēs gribētu noraidīt šo priekšlikumu, pieprasīt jaunu, labāku priekšlikumu jo citādāk mēs varētu sagatavot paši eh, priekšlikumu, kas varētu situāciju uzlabot, nu, bet tad ir jāvienojas, kā tas notiks un kā tas izskatīsies. Jā, jā, nu, novēlams panākums, temats jau no, nav no tiem vienkāršākiem. Paldies! Uh, thank you, Chair. Paldies. GOE grupas vārdā. Lūdzu, kolēģi, jā, paldies. Protams, e, priekšlikums ir radīts, lai varētu pātrināt atļauju izsniegšanas procedūru, bet te netiek domāts par problēmām un par raizēm, kas valda Eiropas Savienībā. Un tad viņi mēģina tagad kaut kā aizpildīt demokrātisko deficītu ar šo tik bēdīgi slaveno jautājumu, mēģinot pūst mīglu acīs Eiropas pilsoņiem. Es gribēju pateikties referentam, un es e, viņam piekrītu, ka mums šis priekšlikums ir jānoraida. Tas ir ir, nu, tik izplūdes, ka vienkārši ir jāsviež prom atkritumos un mums ir jāstrādā pie jauna teksta, lai varētu garantēt to, ka GMO netiek eh, atļauts eh, stādīt, ja eh, vairums dalību valstu ir pret. Es uzskatu, ka komisija atkal ir palaidusi garām iespēju uh, izskaust vienu no vājajām vietām attiecībā uz GMO. Eh, saka, ka EFSU NVO ir atbilstoši kritizējuši, ņemot vērā to, ka šī aģentūra nav pietiekami labi eh, veikt tādus riska izvērtējumus, kas būtu atbilstīgi, un tāpat arī ietekmu uz vīdi un veselību nav pietiekami izvērtējis. Un kad EFSA saka, ka kāds produkts ir drošs, nu, to tā saka vienmēr dalību valstīm vairs nav nekāda iespēja šeit piedāvāt argumentus, lai varētu produktu aizliegt, aizbildinoties ar kaitīgu ietekmu uz veselību un ekoloģiju. Tika arī piedāvāts uz brīdi iesaldēt jeb kādu jaunu atļauju izsniegšanu, pirms visi riski nav pietiekami pamatīgi izvērtēti. 2008. gada padomes uh, secinājumos jau tika teikts, ka autorizācijas atļauju izsniegšanas procedūrai jābūt uzlabotai, spēcinātai. Un tagad ir septiņi gadi jau pagājuši, joprojām nekas netiek ņemts vērā, un mēs īstenībā uh, redzam, ka arī komisija šo steidzamību neņem vērā. Nu, tik daudz par demokrātiskiem procesiem. Es biju arī ēnu referente par pēdējo ģēmo likumdošanu un parlamenta teikumu teksts bija ļoti nepiekāpīgs un šie fragmenti tika izsvītroti un komisija apsolīja, ka tā. Uh, šajā ģēmo uh, pārtikas un barības priekšlikumā šo, uh, šīs prasības, ko izvirzējām, ņems vērā. Diemžēl komisija nav turējusi doto vārdu. Tāpat netiek runāts arī par kultivēšanas problēmām Un, kā jau kolēģi teica, priekšlikumi atrodas uz ļoti uh, apšaubāma uh, juridiskā pamata, un es domāju, tagad komisija ir izpilnījusies to apšaubāmo godu, ka to kritizē gan biotehnoloģija uzņēmumi, gan uh, NVO. Nu, tas arī ir tāds bezprecedenta gadījums. Un, uh, netiek ņemts vērā arī PTO, PTO prasības un dalību valsts ir pilnībā atstātas savās ziņā. Un vārds use pats vārds šeit atkal rada zin, lielas neskaidrības un nekur priekšlikumā tas netiek uh, skaidrāk definēts. Es gribēju pavaicāt komisijai, kādēļ šeit ir mainīts vārd, mainīt vārdu placing in the market uz vārdiem use. Un jāsaka, ka regula aizliedz, tātad pieļauj aizliegt produk, produktu lietošanu tirgū, bet tā izplatība nav aizliegta. Un dalību valstīm patiešām ir jāparūpējas, lai varētu izvairīties no ģēmo produktu pat importēto izmantošanas. Es domāju, priekšlikums ir negodīgs, tas piedāvā pilnīgi aplam risinājumu problēmai, un komisijai ir jābūt daudz nepiekāpīgākai un striktākai, lai varētu to visu risināt. Paldies! Thank you very much. And now Mr. Eichhout. Eichhout kungs. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Referent kungs paldies par jūsu ziņojumu, uzmetumu, un varbūt, ka mums ir jāsaka komisija par to, ka beidzot nu, parlaments ir tik vienots. Tas nenotiek nemaz tik bieži. Paldies! Pateicoties šim priekšlikumam, mēs beidzot esam vienoti, saliedēti. Varbūt tāds arī bija šī priekšlikuma nolūks, lai varētu redzēt, ka nu kaut kas uh, labs no tā visa arī atlec. Tagad atbildot uh, referentam, nu es varu teikt, ka zaļo grupa ir ļoti kritiski noskaņota, nu iespējams citu iemeslu dēļ, atšķirīgu iemeslu dēļ, nevis tādu pašu kā referentam. Uh, Un jāsaka, ka mēs piešķīrām jums autoru tiesības uz šo ziņojumu, jo zinājām, ka tas būs tāds īs dokuments, tā tad nosūtām atpakaļ priekšlikumu komisijai, bet jūs nevarējāt atturēties arī no sava viedokļa iepludināšanas eh, savā ziņojumā, nu tas visu kolēģu viedokli neatspieguļo, un tur ir rakstīts, ka tas varētu apdraudēt arī lopaudzēšanu un, un citas uh, darbības laukos, bet uh, nedomāju, ka tas ir galvenais iemesls, kādēļ esam noraizējušies par ģēmo izmantošanu. Un tagad piekritīšu Maisnēšu kundzei, nu ko tad darīt? Mēs visi tagad vienotā frontē varam noraidīt šo priekšlikumu, bet Bet vai būs jauns priekšlikums, vai komisija to izstrādās, domāju, tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko jāuzdod. Priekšsēdētāji, jūs vienkārši piedāvājat nosūtīt atpakaļ priekšlikumu komisijai, bet ja mēs to darīsim, tad vajadzētu šeit eh, pierakstīt klāt vienu būtisku teikumu, pieprasām no komisijas jaunu priekšlikumu. Un man ir ļoti, ļoti vienkārši jautājums, ko vēlos uzdot komisijai. Tur notiek pie viņiem kaut kas ļoti dīvains. Mēs lūdzām piekļuvi dokumentiem. Mēs zinājām, ka ir daudz dažādu iespēju un scenāriju, un mēs izvēlējāmies lūk šo te. Mēs varējām iepazīties ar dažādiem dokumentiem, dažiem dokumentiem. Nu, tie izstās šādi. Paskatieties, tas man tagad ir rokā. Komisijas caurskatāmība. Ļoti uzskatāma. Šeit eh, ir parādīti dažādi scenāriji, pie tiem ir strādājis komisija. Nu, lūk, piekļuve dokumentiem. Tas ir izcils paraugs. Kāda iemesla pēc komisija atzīst, ka lēmumu pieņemšanas procedūra komisijā ir tikai sākusies, līdz ar to viņa nevar uh, atvērt visas dokumentu mapes un piedāvāt tās mūsu modrajām acīm. Tādēļ man ir jāsaka, es gribu skaidru un garšu atbildi no komisijas. Ja šo nosūtīsim atpakaļ komisijai un pieprasīsim jaunu priekšlikumu, vai komisija mums piedāvās jaunu priekšlikumu balstoties uz vienu no tām iespējām, pie kurām strādājat? Lūdzu atbildiet jā vai nē, jo tas ir būtiski mums visiem, lai varētu saprast, ko tad darīt. Un ja jūs man atbildēsiet jā, uh, Balstoties uz citiem priekšlikumiem, kas ir šeit šajā aizķēpētajā lapā, mēs atbild, tātad iesniegsim jaunu priekšlikumu, nu tad labi, bet gribu skaidru un gaišu atbildi. Jā vai nē? Paldies. Paldies. Evi kundze. Sì, che dire, condivido. Paldies. Ko lai saka? Piekrītu tam, ko teica Ekard kungs. Pilnībā piekrītu. Neatkārtošos tam, ko teica arī citi, kādu iemeslu dēļ tad šīs jaunais priekšlikums gluži vienkārši nedarbojas. Tas, ka pati padome vēl gaida juridisko atzinumu par šo priekšlikumu, tad varbūt arī mums būtu jāpā, jāpagaida, lai būtu vairāk uh, elementu, lai varētu tad arī analizēt visu šo situāciju. Tad ir eh, šis slavenais ietekmes novērtējums, kas trūkst. Un kādēļ arī Andru Kaitis eh, Strasbūrā teica, ka. ka arī citi priekšlikumi tik piedāvāti, nu tad būs vai nebūs šis ietekmes novērtējums. Konstruktīvs priekšlikums būtu arī uzaicināt uz uzklausīšanu padomi lauksaimniecības ministru, ņemot vērā, ka padomē šīs dosjē tiek skatīts kā lauksaimniecības fails, un nu, tur tā zinām šīzofrēnija, kādā veidā tiek strādāts pie šī jautājuma parlamentā, pie tā strādā vīdes komiteja. Uh, komisijā veselības aprūpzienā direktorāts padomē lauksaimniecības darba grupa. Varbūt varētu būt starp institucionālais dialogs par to, kā turpmāk strādāt pie šī jautājuma. Nu, un noslēgumā piekrītu arī tam, ja mēs noraidām priekšlikumi, tad, uh, nu jā, man arī būtu Uh, nu, garantijas tām, ka būs uh, jauns priekšlikums noraidījums, nenozīmē, ka mēs gribam aizmirst šo jautājumu. Nē. Grazie, Naumis Dornāru. Paldies, Dornāru kundz. Me, merci. Paldies. Priekšsēdētāji, priecājos par jūsu nostāju noraidīt šo priekšlikumu. Vēlreiz subsidiaritāte jābūt mūsu darba centrā, jo īpaši tik delikātā jautājumā, kā šis jābūt ļoti piesardzīgiem. Tad cits starpā piekrītu arī Ekard kungam par to, nu, cik tad ir caurspīdīgs komisijas darbs. Paldies. Thank you very much and now. Paldies. Līdz kungs. Dank, Herr Folzner, lieber Giovanni. Paldies, dārgais Giovanni jau daudz domu ir izskanējis, un tādēļ es tagad ļoti ātri pateikšu, nav bijis ietekmes izvērtējumi. Definīcija jūs nav labi definēta, tā tad ģēmo šeit varēs pārdot, bet nedrīkstēs izmantot. Nu kā tad to visu varēs izkontrolēt un not, tiek nodarīt milzīga skāde iekšējam tirgum un jāsaka, ka lauksaimniecība Nu, šķiet, ka tai vairs nebūtu barības vielu, ja dalība valsts neizmantot GMO. Tādēļ, praktiski iemeslu dēļ, mēs šādu argumentu nevaram atbalstīt. Nu, vienīgais, kur varu piekrīst Andru Kaitisa kunga Strasbūrā teiktajam, ir tas, ka mums nav pilnīgi nekādu pierādījumu, ja lopi tiek baroti ar ģenētiski modificētu barību, ka tādā veidā mainītos gaļas kvalitāte. To viņš ļoti labi. Uh, at, aprakstīja tā tad olbaltumvielas jau sadalās dzīvnieka zārnu traktā, līdz ar to tās nenonāk pēc tam gaļā vai kaut kur citur. Jā, man arī jāpasaka komisijai, ka tas viss ir galīgi atžgārni. Tā tad, ja mēs pēc vasaras balsosim par Zomers kundzes ziņojumu, kur tiek pieprasīts marķēt šo klonēto dzīvnieku gaļu, un tad komisija saka, ka tas ir nav, nav pieņemama, bet pati šeit piedāvā ģēmo un tā tālāk. Uh, Jāsaka, ka tas uh, dalību valstīm un lauksaimniekiem sagādās milz problēmas, bet pati komisija saka, jā, nu, klonētu dzīvnieku produktu marķēšanu un viņu pēcteču, klonēto pēcteču marķēšanu, tas jau nav iespējams. Jāsaka, ka konflikts ar trešajām valstīm šeit būtu daudz uh, mazāks, tātad konflikta iespējas būtu mazākas, bet uh, Tas ir patiešām ļoti īpatnēji, ka viņi mums nāca pretī par klonēšanu, un šeit komisija ir pilnīgi nedzirdīga. Man, es gribēju teikt, mums ir jānoraida priekšlikums. Maisneres kundzei ir pilnīgi taisnība. Šis priekšlikums sagādā problēmas, un problēmas nesagādā īsti likumdošana, bet gan tas, ka dalība valstis to pietiekam labi neīsteno. Jāsaka, ka vienalga, kurš priekšlikums te mūs tagad sasniegt no komisijas, tas būtu tikpat eh, strīdīgs, un tādēļ mums vajadzētu to noraidīt, un dalību valstīm ir pirmām kārtām jāizteno tas, ko tās nav īstenojušas. Pašreizējais regulējums Eiropā netiek pietiekami labi īstenots. Es biju uh, um, ETP grupas ēnu referents, strādāju arī pie marķēšanas direktīvas, un tobrīd Eiropas Savienībā bija tik daudz zaļo vīdes ministru, un viņiem bija tā, nu, pēc manis kaut grēku plūdi, viņi nedomāja par to, kas notiks pēc tam franču, vācu, citi ministri, nu, pieņēma tik uh, nedraudzīgu likumdošanu, uh, nu, jā. Ja, viņiem bija viena alga, viņiem šķita nekas, tas jau nedarīs nekādu milzīgu kaitējumu ne patērētājiem, ne zemniekiem, nevienam, un uh, vienalga pēc mums, lai kaut vai viss noiet pa burbulu, un mēs uh, par to nerūpējamies. Paldies, Borzans kundze! Zahvaļam, gospodine predsjedniče! Paldies, priekšsēdētāji! <clears throat> Dargie kolēģi! Jau pirms manis vairāki kolēģi norādīja, ka šeit mēs vēlamies panākt neiespējamo apvienot visas parlamentu politiskās opcijas, un vēl jau vairāk. Papildus tam ir grūti iedomāties, ka savienoto valstu tētipi un sarunu vedēji būtu ar šādu pašu viedokli uz attiecīgajiem jautājumiem. Un piekritīsiet, ka šis priekšlikums nav labs. Daudzas dalībvalstis uzskata, ka tāds tas nav. Lauksaimnieki tā uzskata, ļoti daudz tā uzskata. Kad visas puses kritizē vienu likumu, tad eh, kaut kas tam ir pamatā. Uh, izziņotājs likumdošanas mērķis ir, lai dalība valstis būtu autonomākas tajā. Eh, kas attiecas uz um, uzturu vai dzīvnieku barību, bet šie uh, priekšlikumi radītu hausu dalībvalstīs ar veselu rindu ar strīdiem un tiesu darbiem. Domāju, ka bez eh, pietiekamas ietekmes izpēdes komisija noteica ļoti īsus termiņus. Un noslēgumā bildīšu, ka piekrītu visiem, kuri teica, ka šis priekšlikums ir jānoraida un mums ir jārēķinās ar B plānu. Taču, kā sacīja kolēģis Eikauts, uzrunājot komitiju arī, komisiju arī es vēlos atgādināt viņiem, ka tad, kad mēs tikāmies ar komisāru Andru Kaitu un komisiju, uzdevu tieši jautājumu, vai ir B plāns, un viņš skaidri man norādīja, ka tāda nav. Tāpēc es gribētu zināt, vai viņa nostāja ir mainījusies. Paldies! Thank you very much, uh, Madame Grostete. Paldies, Krostets kundze. Paldies, mēģināšu izteikties ļoti īsi, jo man papildus nekas daudz piebilstams nav. Es ļoti skeptiski raugos uz šo dosie. Diemžēl komisija eh, piedāvā mums eh, sadrupināt vienoto tirgu, un no komisijas puses tas tik tiešām ir nepieļaujami. Komisijas sacīja, ka tai nav B plāna, komisārs to, to norādīja šī temata sakarā, un, diemžēl, jārīkojas konsekventi, par šo eh, tematu runājot konsekventam būt ir grūti. Uh, ir pieņemti nosacījumi attiecībā uz ģēmo kultūru, bet ir komercializācijas jautājumi, jo jau ap 50 ģēmo tiek komercializēti, kas tiek importēti dzīvnieku varībai, un šeit mēs redzam, ka nekādas konsekvences nav, tāpēc es pilnībā piekrītu eh, priekšsēdētāju priekšlikumam. Es Eh, vēlētos, lai risku novērtēšanas sistēma būtu zinātniska un no, noritētu Eiropas līmenī, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Tas ir visbūtiskākais. Paldies! Un vēl mums ir tulki solījuši papildus desmit minūtes. Širikas kundze, paldies priekšsēdētāji. Tad, kad 8. jūlijā mēs par to apspriedāmies, arī Nīderlandē viss parlaments teica, mēs to nevēlamies, mēs tādā veidā patiešām šeit izmantosim kaudzēm GMO, barības vielās un pārtikā. Ja, protams, runājam par GMO produktiem, tas ir ļoti daudz. Uh, Ah, tas ļauj uzveidīt emocijas, bet eh, ja nu tie ir atzīti par drošiem, tad eh, droši vien tiem ir jābūt drošiem. Ah, gribētu pievienoties arī Pēterim Līzem, kas jautāja, nu ja mēs noraidīsim šo priekšlikumu, kas notiks tālāk. Nu, varbūt vajadzētu organizēt eh, uzklausīšanu, lai mēs visi galu galā tā kārtīgi saprastu, ap ko tad lieta grozās. Nu, dažreiz es domāju, ka emocijām nedrīkst ļaut brīvu vaļu, ir jābūt tādai lietišķai pieejai. Un gal galā, ja šis ģēmo nonāk pēc tam pārtiks ķēdē, vai tas ir patiešām pieņemami? Un beigās pievienošos basam uh, Aikhautam. Es teiktu, Eh, tas ir, nu jā, viņš te, teica, mēs visi esam beidzot par kaut ko vienot, vienot pret, nu, bet īstenībā tas patiešām ir ļoti, ļoti bēdīgi. Paldies. Thank you, and now Miss Sommer. Sommers kundze. Nachdem nahezu alles gesagt ist, möchte ich. Paldies. Pēc visa izskanējošā es gribēju teikt, ka arī man komisijas priekšlikums nešķiet labs un šo vienkārši neticamo priekšlikumu, kas pārkāpj visus Eiropas principiālās vērtības, ir jāatsauc. Mēs jau pat eh, Vācijā nevaram vienoties, kam tad tur attiecīgajās pavalstīs visu to vajadzētu kontrolēt, bet tas ir jānoraida. Mēs negribam šādu priekšlikumu. Un mēs īstenībā pat negribam nekādu jaunu priekšlikumu par šo tematiku. Un eh, kādreiz par eh, gēnu tehniku Es jau vedu sarunas ETP grupā, es zinu, cik tas bija sarežģīti, un mums nevajadzētu šo mājas atkal at, attaisīt vaļā. Uh, Tādā veidā mēs pie risinājumiem nenonāksim un gribēju Pēterim Līzem un pārējiem atgādināt, ka visa, viss parlaments vienojās par kompromisu pārpolitisko grupu robežām un šis regulējums ir labs un tas joprojām ir spēkā. Neaizmirstiet to. Paldies! Thank you very much. Paldies! Ajūzo kundze. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Šīs ir vairāk emocionālas nekā zinātniskas um, diskusijas, jo ja mēs paļautos uz zinātniskiem datiem, tad mēs runātu precīzāk, bet šis priekšlikums, kas um, grauj vienoto tirgu, nevar, mēs nevaram to pieņemt, mums ir. Mums ir ģēmo sakarā. Jūs sacījāt, ka nav zinu, risku novērtēšanas sistēmas. Manuprāt, Eiropas zinātniekiem ir ļoti labs līmenis un. Uh, kas veids eh, izvērtēšanas eh, ar drošām metodēm. Paldies! Thank you very much. And... Paldies! Es domāju, <clears throat> ka mums šeit ir komisija un kolēģi uzdeva ļoti daudz jautājumus. Arī dzirdējām, ka komisija tagad apdomā 12 dažādus priekšlikumus un esat izvēlējušies nu šo, kas ir mūsu priekšā. Vārds Miko kungam, jūs varat atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Tik tiešām, tik uzdot ļoti daudz jautājumu, mēģināšu izteikties ātri un cerams arī skaidri. Kad es pirmo reizi ienāku šajā zālē, bija jautājums par to, jā vai nē, vai ir alternatīva opcija. Ja mēs sakām šai opcijai nē, vēlos atgādināt, ko teica daži deputāti Komisija jau ir sniegus ļoti skaidru atbildu šo jautājumu. Mums nav B plāna šim priekšlikumam, citiem vārdiem sakot. Jūs varat noraidīt, mēs to pieņemsim. Tad mēs paliksim tajā situācijā, kādā esam tagad. Situācija pirms tika piedāvāts šis priekšlikums. Tālāk bija arī diskusijas par to, ka Nav skaidras definīcijas par izmantošanu, par sabiedrības interesēm. Šeit vēlos norādīt, ka attiecībā uz lietošanu tas ir apzināti darīts. Mēs zinām, ka var veikt šo definīciju tikai tad, ja zinām uh, kāda ir konkrēta situācija katrā reģionā un valstī, kad tiks iekļauts šis opt-out. Tad, kad mēs to zināsim, tad šo lēmumu pieņems arī konkrētā valsts. Vārds use, izmantošana vai lietošana. Teksts izkļauj importu un brīvu preču apriti, brīvu ģēmo pārtiks barības apriti Eiropas Savienības teritorijā. Uh, Tā ir arī daļai atbild uz jūsu jautājumu par vienoto tirgu. Šeit mēs runājam tikai un vienīgi par konkrētu izmantošanu konkrētā vietā. Un tas ir arī salīdzināms ar lēmumu par ģēmo ražošanu. Jo tas arī ir viens no izmantošanas veidiem. Tad Ir arī citi jautājumi par uh, ietekmi, par citu ietekmi uz vienoto tirgu. Šeit var norādīt divām lietām. Vispirms, mūsu likumdošanas satvars pārēdz juridiskās iespējas, juridiskos iemeslus, uh, kur ietekmi uz vienoto tirgu varētu tikt pieņemama. Otrakārt, es šajā juridiskajā satverā par ģēmu Un ir īpaša drošības klauzula, ja ir kādas problēmas ar zinātniskiem datiem, lai apstiprinātu tādu vai tādu ģēmo, tad dalībvalsts var izmantot šīs drošības garantijas. Uh, ja tā var sniegt nepieciešamos zinātniskos datus. Kamēr tas tiek atrisināts, tad dalība valsts var liekt attiecīgā ģēmo izmantošanu savā teritorijā. Mums ir tā no teorija, tā ir konkrēta prakse. Ir arī konkrēti piemēri, kur tas tika arī izmantots. Neviens līdz šim nekad nav to minējis kā problēmu vienotajam tirgum. Mēs šodien piedāvājam tieši šo mehānismu, tikai citam mērķim. Jā, tā nav zinātniska problēma, kas liek dalību valstī pieņemt šādu lēmumu, bet ja tā ir sabiedrības vai ētikas, morāles problēma, uh, vai ir citi pamatoti iemesli, kā tas ir atrunāts juridiskajā satverā, tiesību aktos, tad nevajag uh, izlikties, ka tā ir zinātniskā problēma. Mēs vienkārši vēlamies pareizās diskusijas, pareizo lēmumu. Mūsu priekšlikums ir tieši par to, vai tā ir zinātniska problēma, vai ir citi iemesli Kādēļ valsts nevēlas izla, izmantot ģenētiski modificētu barību un pārtiku savā teritorijā? Pastāstīšu vienu pastāstiņu. Mums iepriekš ir bijusi, bijusi garantīs klauzula, kur komisija aicināja konkrēto dalību valsts pie atsaukt šo klauzulu aizliegumu, jo uzskatījām, ka tam nebija pamats un ka tas neatbilstīgi ietekmē vienoto tirgu, kas notika balsojumā. Visas citas dalība valstis atbalstīja šo konkrēto valsti, lai tā saglabā aizliegumu. Proti, mums ir jānotur reāls, konkrēts diskusijas. Šī situācija ir notikusi, neizliksimies, ka ja mēs tagad to piedāvājam, ka tas ir kaut kas jauns un pēkšņi mēs to nepieņemam bet tas taču bija atbalstīts iepriekš. Jautājums par to, ka diskusijas emo ir e, emocionāls, te lielā mērā var jums piekrist. Mēs nevēlamies emocionāls diskusijas, mēs vēlamies faktuāls diskusijas. Kas notika ar šo drošības klauzulu iepriekš? Bija tas, ka jālīgi, uh, e, juridiski runājot, ja nav cits veids, kā bloķēt ģēmo izmantošanu, tad šī klauzula tika izmantota, lai runātu par pseidozinātniskām problēmām. Ir tomēr labāk zināt konkrētu zinātnisko problēmu, jo tad arī mēs runāsim par konkrētām diskusijām. Ja cilvēki uzskata, ka ir tiešām zinātniska problēma, ok, bet ja ir kāda principiāla lieta, kādēļ mm, valsts nevēlas ģēmo, tad tas ir arī skaidri jāapsaka. Nevajag to slēpties kaut kā, kas nav patiesa. Jautājums par ietekmes novērtējumu piekrītu kopumā. Mums ir jāteic, ka ietekmes novērtējumu var īsten veikt tikai tad, ja tam ir konkrēts pamats. Pašlaik tas nav iespējams pat, eh, ja būtu panākt vienošanās, nevar pateikt, cik daudz dalību valstis tad o, eh, to izmantotu. No cik daudziem no 64 apstiprinātiem ģēmo, tad, tad uz kā pamata, tad mēs eh, veiksim šo ietekmes novērtējumu. Tālāk. Visiem taču no nu jums ir arī skaidrs, kā ir valstis, kuras vēlas ģēmo, un ir valsts, kas tad uzskata, ka tā ir vienīgā nākotne, ka tas ir absolūti droši. Es sāku ka tas, kas ir apstiprināts Eiropas līmenī, ir droši. Ir cits valsts, kas par to nav pārliecinātas, kas neimportē ģēmo, ir uh, ļoti skaidra valsts, skaidrs valsts saraksts, kas nav importējis nevienu kilogramu no ģēmo. Un pārsteidzošā veidā, te tās ir tās valstis, kuras tagad o, uh, vēlas arī izmantot šo aizliegumu klauzulu. Uh, Es nedomāju, kā tās būtu dramatiskas izmaiņas, ņemot vērā esošo situāciju. Tie, kur ir pro, neizstāsies, un tie, kuri ir pret un neizmanto, tagad vienkārši to neizmantos arī turpmāk. Tad kādas būs šīs dramatiskās izmaiņas, ko jūs sagaidāt? Jā, ir viena trešdaļa valstu, kuras eh, nesaka ne jā, ne nē. Ne kuras atturas katrā balsojumā viena trešdaļa, 30%, un te ir liela jautājuma zīme, kādēļ viņi tā rīkojas, kādēļ šīs valsts nesaka, mēs esam pār vai mēs esam pret. Te es piekrītu tām, kas tika teikts par esošo likumdošanu un par to, kā to īstenot. Es eh, būtu ļoti laimīgs, ja būtu ļoti skaidrs viedoklis par šo vai nu jā vai nē. Lai šīs valsts izsakās, taču neizliksimies, ka ir kāds vairākums Eiropā pašlaik. Nav nekāda vairākuma nec par, nec pret ģēmo. Diskusijas, kas notiek šeit, ir diskusijas, kas man atgādina diskusijas par uh, to, ka glāze ir pustukša. Tātad viena daļa cilvēku kritizē priekšlikumu ar šo pustukšo glāzi, jo tai jābūt pilnīgi tukšai, un otra puse uh, saka, ka nē, priekšlikums ir slikts, jo gāzē jābūt, glāzē jābūt pilnai, un mēs izliekamies, ka ir tagad te vairākums pu, pilnīgi tukšā vai pilnīgi pilnai glāzē, bet tas tā nav. Šī vairākuma nav. Tādēļ mēs piedāvājam mehānismu, kas ļaus e, juridiskajā satverā izmantot opt-out arī citu iemeslu dēļ, kas nav zinātniski iemesli. Uh, Un, protams, ka tas arī viss tiks kontrolēts, lai tas atbilst likumdošanai. Mēs, mums ir r, definīcija par to, kas ir citi pamatoti iemesli. Nu, mums nav tāds izsmeļošs saraksts, bet ir arī jo, šāds saraksts, tad ir piemēri, kas ir šie pamatotie uh, iemeslu vēlreiz aicinu pārdomāt jūsu nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu. Ja jūs runājat par 12 citiem priekšlikumiem, es nevēlos izvairīties no šī jautājuma. Tas nav noslēpums, ka tur lieta ir citādāk. Ir lēmu pieņemšanas process, kas ir jāaizsargā. Bet mēs nevēlamies tagad citu citus eh, priekšlikumus. Mēs testējām, kas ir iespējams. Ja mēs nonākam pie secinājuma, ka šis vai šis priekšlikums prasa grozīt līgumu, vai ka ir jāmaina balsošana visā sistēmā, balsošanas veids, esmu absolūti pārliecināts par to, ka katrs no jums būtu bez diskusijām pret šo, līdz ar to mums ir jāatskās no opcijām, kas nav realistiskas. Kas palika? palika šis priekšlikums, kas ir uz jūsu galda. Un apliecinu, ka esošajā situācijā, ņemot vērā dalību valstu nostāja, nav nekā tāda, kas ļautu risināt šo legitimate demands pamatotais uh, prasības, kāds var būt sabiedrībās ļoti dažādas, dažādās valstīs. Labs, paldies! Paldies jums! Un tagad. Atgādināšu termiņus. Grozījuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. dienā balsojums NV komitejā 12. 13. oktobris. Iespējams, plenārs sēdē mēs balsosim 3. 3. oktobrī, saka priekšsēdētājs. Citu punktu nav darba kārtībā. Tādējādi mēs varam šeit pielikt punktu mūsu sanāksmē. Liels paldies visiem, tiekamies rīt!